But first of all, we just need to do the introduction. Buonasera, se possiamo dare inizio ai lavori. Labdien. It's open. Labdien visiem, tad sāksim strādāt. Ah, ok. Allora, Abbiamo al punto prima all'ordine del giorno la consueta approvazione del progetto di ordine del giorno. Pirmais jautājums darba kārtībā. Iepriekšējo protokolu pieņemšana, ne, es atvainos darba kārtības projektu pieņemšana. Ja nekādu komentāru nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Vispirms paskatīsimies uz darba kārtību. Paziņojumi un jāsaka jāatvainojos, jo ir bijušas tehniskas problēmas. Un tās bija saistīts ar dokumentu izdalīšanu pagājušajā netēļā. Mēs jums, diemžēl, neesam visus dokumentus spējuši sagatavot. Nu, cerams, ka šodien tas viss tiks atrisināts. Atvainojos par to bet nu cerams, ka mēs drīz visu kontrolēsim. par balsošanu par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta padoms un komisijas dokumentiem. Mums ir iesniegt 16 grozījumi. Mēs par to balsosim. Tad ir Equitable Life dokumentu dosjē. Magines skundze un Vīlanda kungs lūdza iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, jo par šo ir vairāki lūgumraksti joprojām atklāti. Mēs arī esam sagatavojuši par to atzinumu, tas joprojām ir atklāts. Mēs arī uzklausīsim par Eiropas pilsoņu iniciatīvu no Veles kundzes un Hefner kunga. Viņa mums pastāstīs par esošo situāciju un arī par sanāksmes rezultātiem starp līdzreferentiem un AFCO komiteju. AFCO komiteja tiksies 13. decembrī vakarā, un viņi mēģinās sagatavot vienošanos par jautājumiem eh, par līgumrakstiem 18, 11, 13 un 14. Par plašsaziņas līdzekļu brīvību Rumānijā. Par šo lūgumrakstu mums, attiecībā šo lūgumrakstu mums ir ieradušies arī pārstāvi no Rumānijas valdības. Manjo kungs, Turkān kungs un Gulē kungs. un arī 18. lūguma raksta iesniedzēji būs šeit. Otrais jautājums darba kārtībā - iepriekšējo sanāksmju protokolu apstiprināšana, tātad 29. un 30. septembrī sanāksmes un 25. un 26. oktobrī. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir apstiprināti. darba kārtības projektam vēl ir B daļa. Tātad tur ir lūgumraksti, kas būtu jāslēdz. Ja vien es nedzirdēšu kaut ko no jums, tad automātiski uzskatīsim, ka tie tiks slēgti jā, noteiktajā laika termiņā, ja vien, protams, jūs neko neiebildīsiet. Vairāk paziņojumu nav. Ja jūs neko vairāk negribat teikt, tad pārējiem pie piektā punkta darba kārtībā. Gribētu sākt balsojumu par atzinumu par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Hankas skundze, jūs Es atvainojos, nevarēju jūs redzēt, Hankes skundze. Vai jūs kaut ko gribējāt teikt? Jā. Jā, mums bija vairākas iespējas mainīt viedokļus, uzklausīt citam, cita viedokļus, tāpēc es uh, gribētu tagad pāriet pie balsošanas. Votazione. Nu, tad sāksim balsot, saka priekšsēdētāji. 14. grozījums. we can do it by show of hands and just check electronically if necessary. Allora, mi suggeriscono di utilizzare comunque la scheda, e di fare una prova. Eh. Man ieteica izmantot kartiņas, balsošanas kartiņas, mēs varētu to pārbaudīt. Mr. Mr. Pago. Mr. Pago. Sī, prego. Jā, lūdzu, Bagav kungs. Uh, Man nav balsošanas kartes. Allora, facciamo una prima votazione di prova per eh, verificare. Un, nu, mēs varētu izmēģinājumu balsojumu uztaisīt. Jā, mēs varētu pieskaitīt jūsu balsi tāpatās. Bet mums ir elektroniski no sākuma jāpārbauda sistēma. Allora, procediamo con le votazioni. Eh... Nu, tad ķersimies pie balsošanas tagad. Grozījums 2, 14, kas par, pret, atturās, noraidīts 15. otrais pants. Ah, tam ir beidzies termiņš. Ā, ne, viņš atkrīt, jo iepriekšējais ir noraidīts. Tātad iepriekšējais tika noraidīts, tāpēc šis te atkrīt. Tagad pirmais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 16. grozījums, 3. A pants. Par, pret, atturās. Sāksim balsot elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Tātad 10 pret, 8 par, noraidīts. Otrais grozījums, kas par pret, atturās, pieņemts. Trešais grozījums, 3b punkts, kas par pret, atturās, pieņemts. 17. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 4. grozījums, 4.1d, kas par, pret, atturās, pieņemts. 5. 4.1c, kas par, pret, atturās, pieņemts. Ors. Emendamento 6 all'articolo 4 paragrafo. Sestais grozījums 41D, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 19. grozījums 4, 2, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 20. grozījums 4, 4, kas par, pret, atturās, noraidīts. Emendamento 21, artik... 21. grozījums 4, 5, kas par, pret, atturās, noraidīts. 22. grozījums Balsojums pa daļām. Par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturās pieņemts atturās pieņemts. To sette cade perché sono state parati precedenti. Eh. Otrais grozījums atkrīt, jo iepriekšēji ir apstiprināti. Tagad 23. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 24. grozījums. Kas par? Pret? atturās, noraidīts. 25. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 8. grozījums, kas par, pret, atturās, apstiprināts. 27. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 9. kas par, pret, atturās, pieņemts. Uh, emendamenti 10, tutti restanti. Tagad visi pārējie palikušie grozījumi. Balsojam kopā, kas par, pret, atturās, tā tad visi ir pieņemti. Tagad pārējām pie gala balsojuma, balsosim elektroniski, sākam balsot. È approvato con eh, la atzinums ir pieņemts ar 17 balsīm par, vienu pret, viens atturās. Aps, apsveicam Henkis skundzi. Paldies, kolēģi, par jūsu darbu un gribu pateikties Kašmen kungam par to, ka viņš bija gatavs eh, vienoties par kompromisiem. Liels paldies! Vēlreiz paldies Henkis kundzei. Tagad pārējām pie nākošā punkta darba kārtībā. Sastais punkts tas ir. Per il quale darei la parola al firmatario. Tagad es gribētu dot vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Polam Braitvaitam. Paldies, ka ielūdzāt mani uz šeieni, lai varētu lūgumrakstu komitejā pastāstīt par pašreizējo situāciju, par šo ilgo sāgu. Esmu Pols Braitvaits un mana organizācija ir EMAK, ko atšifrē kā Equitable Members Action Group. Mums ir 40 tūkstoši biedru, kas maksā biedra maudu Es gribēju aprakstīt un nosodīt, kā Britu valsts kase izturās pret vairāk kā vilnu, miljonu upuru Equitable Life klientu, ieskaitot ļoti daudzus vācu un īru pilsoņus. Es iesniedzu šo lūgumu rakstu parlamentam tieši pirms sešiem gadiem. To darīju, jo Lielbritānijas valsts kase noliedza uh, to, kāda netaisnība nodarīta šiem cilvēkiem pateicoties neatbilstošai Britu finanšu regulēšanas sistēmai. Es gribēju teikt, ka šī attieksme joprojām turpinās, neskatoties uz tiem skaistajiem, bet tukšajiem vārdiem, ko abas partijas mūsu jaunajā koalīcijas valdībā ir izteikušas. Es varu tikai slavēt šī parlamenta reakciju uz manu lūgumu rakstu, jo tika izveidota īpaša komiteja situācijas pētīšanai, notika daudzas sēdes, un Diana Volis sagatavoja 350 lapušu garu ziņojumu parlamentam 2007. gada jūnijā, kas tika ar vairākuma atbalstu pieņemts. Galvenā rekomendācija bija aicināt Lielbritānijas valdību un visas puses sagatavot rekomendācijas, kuras varētu sagatavot Lielbritānijas parlamenta ombuds. Lielbritānija to vienkārši neņēma vērā un arī ir ignorējusi jebkuras iejaukšanās, jebkurus izteikumus, ko izteikuši deputāti un arī komitejas iepriekšējais priekšsēdētājs. Uh, ir pagājuši vairāk kā divi gadi kopš brīža, kad tika sagatavots parlamentārā ombuda ziņojums Lielbritānijā. Un tur tika teikts, ka finanšu regulējušās iestādes, ieskaitot valsts kasi, ir pilnīgi nepildījuši savu pienākumu un tika izteikta arī rekomendācija, ka upuriem ir jāizmaksā kompensācijas pilnā apmērā, bet leiboristu valdība noraidīja šos secinājumus, viņi vienkārši novilcina laiku un kase iecēla pensionētu tiesnesi, lai izveidotu uh, tādu maksāšanas schēmu, kuras ietvaros maksājumu tiktu maksāti tikai cilvēkiem, kam īpaši liels kaitējums nodarīts. Šis process ilga 18 mēnešus līdz pat maija vēlēšanām. Bet, nu, principā imaks šeit neko būtisku neredzēja, neieguva, jo rekomendēts tika izmaksāt tikai 400 miljonus eiro pašā pēdējā brīdī vispār šo te domu atmeta, bet tas bija kalpojis labi, jo lika samazināt cilvēkiem cerības un gaidas. 20. oktobrī bija vissliktākā diena mūsu desmit gadu ilgajā cīņā panākt kompensācijas jo mēs tikām iekļauti visaptverošā izmaksu pārskatā, lai samazinātu naudu visiem budžetiem, visām ministrijām, un šī bija ideāla diena, lai paziņot sliktas ziņas. Tika paziņots, ka tiks izmaksāts 1,2 eh, miljardi eiro trīs gadu laikā, un vēl pēc tam 600 miljoni tiks izmaksāti kaut kad ilgākā laikā pensionāriem un tā tālāk. Bet tas ir četras reizes mazāk nekā attiecīgais ziņojums bija rekomendējis, un tas ir ļoti ciniski. Izmantojot eh, šo metoloģiju, tika aprēķināts, ka zaudējumi šiem klientiem bija 5,2 miljardi eiro, bet īstenībā zaudējumi bija 7,2 miljardi. Atbilstoši kases uzskatiem tikai viena trešdaļa no šiem zaudējumiem būtu jākompensē. Bet savukārt mēs aprēķinājām, ka kompensēs tikai nedaudz vairāk par vienu ceturto daļu. Tam nav nekāda loģiska pamata. 37 tūkstoši pensionāru saņems 100% apmērā kompensācijas, un viņi saņems naudu katru gadu līdz brīdim, kamēr nomirs lieliski viņiem, bet desmit citi, desmit tūkstoši citu pensionāru, kas ir vēl vecāki, tātad tie ir cilvēki, kas saņēma pensijas jau pirms 92. gada, neko nesaņems. Bet šie ir visvecākie cilvēki, kam, kas, kas ir visneaizsargātākie. Savukārt miljons citu upuru saņems tikai 930 miljonus eiro Un mēs aprēķinājuši esam, ka tas ir tikai 15% no viņu īstajiem patiesajiem zaudējumiem. Un šis nav tas taisnīgums, par ko mēs cīnījāmies, ne attiecībā uz summu, ne attiecībā uz izmaksām. Jaunā valdība saka, ka diemžēl ekonomika ir sliktā stāvoklī un ar to attaisno šo situāciju. Un uzskat, ka šī situācija ir apmierinoši atrisināta un tagad var dzīvot laimīgi tālāk. Bet Tas pilnībā ir pretrunā koalīcijas valdības solījumiem izmaksāt godīgus un caurskatāmus maksājumus šiem te zaudējumiem. 380 no 651 jaunā deputāta personīgi ir solījušies balsot par pilnvērtīgu kompensāciju šim E, šiem te upuriem. Un tāpēc jūs saprotat, kāpēc emaks locekļi jūtas, ka viņus ir nodevuši un viņi ir sarūktināti gan šī, ka to, un ka to ir darījusi gan šī valdība, gan iepriekšējā. Šī jaunā valdība ir pieņēmusi vai pārņēmusi iepriekšējās valdības pieeju, un viņi bez tam vēl izskatās un grib pārliecināt visus, ka viņi kaut kādā veidā šeit ir gro, godīgi. Mēs esam uzsākuši tiesas procedūru Britu tiesās, lai apstrīdētu šo lēmumu, un mēs sakām, ka zaudējumi ir samazināti par 45%, ka kompensācijas neatbilst valdības solījumiem par, par godīgumu un 10 tūkstoši vecāko pensionāru vispār neko nesaņem. Un ir ārkārtīgi žēl, ka mums atkal šeit jāietgriežas pie šantāžas pret jauno valdību, jo parlamentārā ombuda process ir paredzēts, lai būtu, lai tiktu panākts taisnīgums. Un ko tad šeit mēs varam runāt arī par 12 tūkstošiem īru un vācu investoru, kas vispār tiek ignorēti un kam nekādas informācijas nav? Viņi nav Britu pilsoņi, un viņiem nebūtu par 85% jāsamazina izmaksājumā kompensācija, jo Britu ekonomika ir tagad bankrotā nonākusi. Viņiem bija tiesības paļauties uz Britu regulējušās iestādes darbu. Un man liekas, ka šī gadījumā viņiem ir tiesības uz simtprocentīgu kompensāciju. Mēs arī gribam runāt šo te upuru vārdā tiesas procesā, kuru uzsākām. Džordžs Osborns, Britu kanclers, paziņoja, ka mēs palīdzēsim arī tiem, kas ir Lielbritānijā, kas ir zaudējuši naudu, sabrokot Equitable Life. Es gribēju aicināt Eiropas parlamentu uh, cīnīties pret šo te liekulīgo cilvēku un izdarīt spiedienu uz Britu valdību par to, ka viņi konsekventi nespēja atrisināt šo te problēmu hroniski un pastāvīgi, ņemot vērā tīpaši to, ka finanšu regulējušās iestādes savu darbu neveic jau ilgstoši. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Priekšsēdētājs kundze saka paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvim. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, ka Eiropas komisija ļoti labi izprot eh, Eiropas Savienības pilsoņu rūpes, ņemot vērā to, ka viņi ir zaudējuši savus līdzekļus eh, pēc Equitable Life krīzes. Life and non-life insurance directives Bet mēs vēlamies pateikt, eh, ka apdrošināšanas sabiedrību direktīva dalību valstīm neuzliek pienākumus izveidot eh, ārpus tiesas konfliktu risināšanas mehānismu, ja, piemēram, ir kaut kāds konflikts starp apdrošināšanas sabiedrības klientiem un apdrošināšanas sabiedrību. Īstenībā šī jau ir veca lieta. Vienīgā iespēja. Ja Eh, komisijai, eh, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, ir uzsākt pārkāpumu procedūru. EKT vienmēr ir uzsākusi, ir eh, spriedusi, ka pārkāpumu procedūru var uzsākt lai varētu pārbaudīt to, cik lielā mērā uh, ir pārņemta Eiropas Savienības likumdošana nacionāla likumdošanā, bet mēs nedrīkstam uzsākt pārkāpumu procedūru par to, ja ir kaut kādas atšķirības ar dalībvalsts likumdošanu un ES likumdošanu, un mēs nevaram tur kaut ko mēģināt mainīt vai aizvietot. Eiropas komisija vēlējās garantēt, sniegt garantijas, ka mēs turpināsim rūpīgi sekot notikuma attīstībai, un ja konstatēsim, ka Eiropas Savienības likumdošana tiek pārkāpta, mēs esam gatavi iejaukties. Tas ir vienīgais, ko mēs varam pateikt šobrīd. Paldies! Grazie. Dans la parola la... Paldies! Magīnes kungs, lūdzu. Thank, thank you, Madam Chairman. Magines skundze, paldies, priekšsēdētājs skundze. Es vēlējos pateikties uh, lūgumraksta autoram par viņu stāšanos komitejā kad īpaši es biju īpašās uh, Equitable Life uh, situācijas izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāju, un man patiešām uh, ir liels sarūktinājums, ka Breitvaita kungam vajadzēja ierasties atkal uz uh, Eiropas parlamentu, lai runātu par savu lūgumu rakstu. Es biju cerējis, ka šī lieta atrisināsies jums labvēlīgi, bet izskatās, ka nē, tādēļ esmu patiešām dzīvi sarūktināta. Mums patiešām vajadzētu parūpēties par uh, nu, kaut kādām aktivitātēm, vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, un komitejā vajadzētu apspriesties, ko mēs mēs īsti varētu darīt. Es esmu nobažījusies par to, ka daudzi e, mēģinās lūgt palīdzību no individuāliem Eiropas parlamenta deputātiem, un es saprotu, ka mums kaut kas ir jādara, un es saprotu, ka Breitvaita kungs ir tiešām cietis, un arī daudzi citi, kas bija ieguldījuši savus līdzekļus Equitable Life, ir cietuši, un cietuši arī lielus um, finanšu zaudējumus. Džordža uh, Osborna izteikumi 20. oktobrī. Es uh, atkārtošu to, ko viņš teica. Tātad viņš teica, mēs palīdzēsim arī tiem cilvēkiem, kas dzīvoja apvienotajā karalistē, lai, viņi varā, lai varētu dzēst viņiem radušos zaudējumus. Kādēļ šī lieta uh, ir tik saistoša tieši Eiropas parlamentam, jaņem vērā, ka uh, eh, Equitable Life krīze radīja zaudējums Eiropas Savienības pilsoņiem īstenībā visā Eiropā, ne tikai apvienotajā karalistē. Un mums vajadzētu parūpēties par kompensācijām upuriem. Un mums, protams, vajadzētu kompensēt šos zaudējumus neskatoties uz attiecīgo cilvēku valsts piedarību. Kā Eiropas parlamenta deputāte es uh, uzrakstīju vēstuli apvienotās karalists valsts kasei un esmu joprojām saņēmusi atbildi, tā kā es nevaru nekādu aktualizētu informāciju jums sniegt. Bet, uh, protams, man vajadzētu izteikties, jo šodien mēs atkal pieskaramies šim jautājumam. Tad, kad mēs uzsākām šo procedūru, mēs vēlējāmies atbalstīt Equitable Life krīzes rezultātā cietušos un es arī apzinājos, ka mums ir um, nu, gandrīz sasaistīts rokas, jo mums jau nav tāda līdzekļa, lai piedāvātu kompensācijas upuriem, jo, protams, upuriem kompensācijas ir nepieciešams. Protams, mums ir jāuzņems arī sava atbildības daļa un jāparūpējas par kompensāciju izmaksām, un kompensācijas ir jāizmaksā tiem, kas ir vainojami visā šajā jēzgā. Es eh, patiešām eh, ar lielu interesi eh, klausījos šajā Breitveida kunga prezentācijā, un es saprotu, ka, diemžēl, nekādas kompensācijas joprojām nav izmaksātas. Es ceru, ka pēc šīm diskusijām mēs patiešām varēsim kaut ko darīt lietas labā, izstrādāt rīcības plānu. Paldies! Grazie. La parola kolega Wallis. Paldies, Dajana Wallis, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Magineses kundze. Arī es uh, esmu strādājis pie šī jautājuma, un man arī ir uh, liels sarūktinājums, ka Breitveit kungam vajadzēja atkal atkārtot ierasties parlamentā. Man, protams, viņu ir liels prieks vienmēr redzēt, bet nu ne jau šajos apstākļos. Izlasot Eh, vienošanos, jaunās koalīcijas valdības vienošanos, eh, nu, mēs eh, daudz bijām pārsteigti. Es saprotu, ka kaut kāds progress ir sasniegts un valdība ir gatava atzīt ombuda teikto, bet ombuda vārdi arī ir attiecīgi jāinterpretē. Es pati mēģināju Uh, parūpēties par to, lai arī uh, citu valstu valsts piedarīgie saņemtu kompensāciju, un man tādās neoficiālās sarunās teicu, ka viņu sūdzības arī tiks izskatītas, bet es vēlējos varbūt uh, dzirdēt tādu spēcīgāku apstiprinājumu, nevis kaut ko tikai kuluāros pateiktu. Mūsu komitejai noteikti vajadzētu parūpēties par konkrētas atbildes saņemšanu. Es arī varu apstiprināt eh, Breitveita kunga teikto, ka joprojām pastāv nevienlīdzība, un tas eh, man aizvien ir uztraucis, it sevišķi pēdējo gadu laikā. No vienas puses eh, apvienotajā karalistē Ir bijuši vairāki starpa gadījumi, piemēram, Īslandes bankas bankratēja, un e, to ieguldītājiem kompensācijas tika izmaksātas nekavējoties. Bet Equitable Life e, ieguldītāji jau gadiem nav saņēmuši nekādas kompensācijas, un Īslandes e, banku ieguldītāji turpretī saņēma kompensācijas ļoti naski. Uh, Mums patiešām vajadzētu rast vislabāko, praktiskāko risinājumu un jaunajai valdībai vajadzētu arī uzstāties ar skaidru paziņojumu. Varbūt, ka kāds no valdības varētu ierasties Eiropas parlamentā un atbildēt uz mūsu jautājumiem. Protams, mums arī ir uh, jāatrisina Eh, šis jautājums ar tiem, ar citu valstu valsts piedarīgajiem, kas nav apvienotās karalists pilsoņi. Nu, protams, eh, kā vienmēr ir gan labās ziņas, gan sliktās ziņas. Eh, mēs esam dzirdējuši, ka nākamā gada pirmajā ceturksnī vismaz daži ieguldītāji jau saņems atpakaļ daļu naudas. Paldies tagad Mihāls Kašmans, lūdzu. Thank you, Madam President. And... Priekšsēdētājs kundze, paldies. Paldies Polam Breisveitam un vēlējos uh, uzteikt viņu centienus, jūs uh, esat šo spiedienu konstanti uzturējis. Man šķiet, pirms septiņiem gadiem jūs pirmoreiz ieradāties Eiropas parlamentā tikties ar mums, un toreiz es biju šīs komitejas pirmais uh, priekšsēdētāja vietnieks, un es teicu, ka ir jāizveido šī pagaidu izmeklēšanas komiteja Equitable Life gadījumā, un Magines skundze arī bija līdz priekšsēdētāja šajā komitejā. Viņa veica izcilu darbu. Es arī ļoti labi atceros, kas notika Dublinā. Eh, ļoti daudzi ieguldītāji ieguldīja savu naudiņu, eh, bet viņu cerības tika aptraipītas un likums viņiem nepiedāvāja pilnīgi nekādu aizsardzību. Un, uh, šīs gadījums tika pārskatīts un beidz jāņem vērā, ka šis ir tāds visai apšaubāms biznes un apvienotā karalistē eh, neviena politiskā partija vēl neko nav darījusi lietas labā, un viņiem nav īsnībā par ko sev klapēt uz pleca. Es kopīgi ar citiem kolēģiem balsoju par visiem ieteikumiem, neskatoties, vai šie ieteikumi bija balstīti uz sankcijām vai nē, un tos vajadzēja pieņemt visām politiskajām partijām, gan visām iesaistītiem pusēm, gan uh, apvienotās valsts valdībai, gan arī lūgumu rakstu iesniedzējiem, un uh, to nedarīja arī mana iepriekšējā leiboristu valdība. Es apzinos, ka mēs dzīvojam uh, tādās sarežģītos, grūtos laikos un vienmēr varēs ar to aizbildināties arī politiskajās runās, bet jāņem vērā, ka šīs ir milzīgas summas. So, the UK Treasury wrote off a bill. 3 miljoni e, mārciņu, un tikai nesen valsts kase izrakstīja čēku par 6 miljardiem uh, sterliņu mārciņu Vodafone uzņēmumam. Uh, nu tad eh, īstenībā, ja mēs eh, labāk rīkotos un būtu labāka likuma, tad šāds kompensācijas varētu izmaksāt un deputāti varētu uzņemties savu atbaldību. Valisa skundze arī teica, ka norisinās un eh, šo izmeklēšanu veids patiešām talantīgi cilvēki, bet mēs saprotam, ja tagad pēkšņi šīs kompensācijas tādā vienā lielā kaudzē tiks izmaksātas, tad tas vēl sliktāk ietekmēs mm, ekonomisko situāciju. Eh, komitejā izmeklēja šos gadījumus, mēs izstrādājām ieteikumus, abi ieteikumi tika pieņemti, un mums eh, vajadzētu sazināties ar apvienotās karalists valdību. Un Rodžers jau zina, ka tā varbūt nebūtu labākā pieeja. Varbūt mums savus ieteikumus vajadzētu nosūtīt katram no 380 apvienotās karalistes parlamenta deputātiem, lai viņi pēc tam stātos savu vēlētāju priekšā un ieskatītos viņiem acīs. Tas ļautu viņiem nopietnāk padomāt par saviem saistībām, jo jāņem vērā, ka e, apvienotās karalists parlaments ir e, darbojies, e, neievērojot nekādus svētus principus un es uh, ceru, ka uh, juridisko aspektu pārskatīšana no, norisināsies labi, bet ir jāņem vērā, ka ir arī vācu un īru tautības lūgumrakstu autori, kas ir cietuši no netaisnības un joprojām nav saņēmuši nekādu kompensāciju. Paldies! Paldies, Valsa kungs, lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos principā piekrist eh, kolēģu izteikumiem un eh, varbūt nedaudz jau atkārtošu eh, iepriekš izskanējušos domu graudus. Jā, šis lūgumraksts tika iesniegts jau pirms vairākiem gadiem, nekas nav sakustējies uz priekšu un nav izmaksāts arī kompensācijas. Protams, tāpēc mums vajadzētu kaut ko darīt, lai uh, beidzot panākt kaut kādus rezultātus. Es cerēju, ka ieradīsies arī uh, pilsoņu pārstāvu no Lielbritānijas, un es būtu labprāt eh, dzirdējis arī viņas paskaidrojums, un ar prieku uzklausīju kolēģis no apvienotās karalists, ka karalists valdība ir gatava kaut ko tagad darīt lietas labā un parūpēties par kompensācijām, bet es patiešām gribēju uzklausīt arī ombuda biroja darbinieci no apvienotās karalistes. Nach Brüssel kommen kann, wo wir uns auch noch einmal mit Un tad, kad eh, šī pilsoņu pārstāve ieradīsies no apvienotās karalistes uz Briseli, mēs labprāt viņu uzklausītu. Paldies! Eh, grazie! No... Paldies! Ja neviens cits kolēģis vairs nevēlas izteikties, vai tomēr kāds vēlējās runāt? Vai komisijas pārstāvs vēlējās ko bilst? Nē. Kašman kungs, jā. Ja mēs būtu uzklausījuši komisijas ieteikums pirms septiņiem gadiem, mēs nekad nebūtu izveidojuši pagaidu komiteju, mēs nekad nebūtu sagatavojuši ieteikumus. Es saprotu, ka viņiem saistības uzliek gan līgumi, gan akī komunitēri, bet mēs šajā komitejā aizvien no jauna esam atkārtojuši, ja tiek skarti cilvēktiesību un arī pilsonisko brīvību jautājumu, mums ir saistības, mums ir gan juridiskas saistības, gan arī morāls saistības un tās mums uzliek Lisbonas līgums un pamatiesību harta. Es, protams, saprotu komisijas pozīciju. Es uh, nebiju pārsteigts, uzklausot komisijas pārstāvju izteikumus, bet uh, viņi nedarbojas pareizi pirms uh, nu, kādiem vairākiem gadiem. Paldies! Paldies! Vai jūs vēlēties kaut ko piemetināt komisijas pārstāvjiem vārds? Jā, es vēlējos pateikties Mairidai Maginisai, Dajanai Valisai un Maiklam Kašmanam par uh, viņu laipnajiem vārdiem, saka Breitveita kungs. Jā, Maikl, jūs patiešām ļoti. Eh, jūs nedaudz kļūdījāties. Mēs te runājam par 3 miljardiem mārciņu, nevis 3 miljoniem mārciņu. Nu jā, šos skaitļus ir visai viegli sajaukt. Es vēlējos jums eh, pateikties par to, ka jūs esat gatavi turpināt savus pūliņus, bet jāņem vērā, eh, ko saka apvienotas karalists valdība. Nu, īsnībā ir jau tik eh, skaisti nākt klajā ar tādiem cēliem paziņojumiem, bet, diemžēl, šoreiz tie bija tikai tukši vārdi, un viņi neko nav īsti darījuši, viņi ir tikai kūluši tukšus salmus. Uh, Un jūs teicat, un, protams, būtu ļoti labi, ja es varētu atkal ierasties pie jums atkārtoti, un, ja jaunajā gadā būs vēl kāda sanāksme, uz kuru tikšu uzaicināts, es labprāt uh, ieradīšos. Un, Dajana, eh, maksājumi sāks, uh, maksājums sāks maksāt nākamā gada vasarā, un tie tiks izmaksāt trīs gadu laikā. Un vēlējos pateikties priekšsēdētāji par uzaicinājumu šajā komitejā. Paldies! Paldies! Es uzskatu, nevienam nav pilnīgi nekādu šaubu, ka mēs turpināsim sekot situācijai Equitable Life gadījumā, un es domāju, ka var droši to teikt visu komitejas locekļu vārdā. Mums, protams, arī ir jādara baris savu kompetenču ietvaros ir uh, jāizplata šie ieteikumi, kas ir iet ziņojumā. Mēs varam tos nosūtīt uh, finanšu ministram. varbūt, ka nevajag tos nosūtīt visiem Britu parlamentu locekļiem, kā teica Karšman kungs, bet nu vismaz parlamentu priekšsēdētājiem, lai visi parlamenta deputāti būtu informēti par šo gadījumu. Un mums vajadzētu lūgt arī viņu solidaritāti un atbalstu. Un mēs varētu lūgt arī eh, Buzeka kunga atbalstu, kurš varētu vērsties tieši pie Brītu parlamenta priekšsēdētāja. Es domāju, to mēs noteikti varētu iekļaut šajā ziņojumā. Ja jūs tam piekrītat, mēs tā varētu arī rīkoties. Lūgumrasts ir izcils. Mingrīnes skundze, jā, paldies priekšsēdētājs skundze, es varu piekrist jūsu priekšlikumiem, bet mums jāņem vērā vairāk faktori. Pirmām kārtām šie ieteikumi, kolēģi jau tos minēja, bet par eh, cilvēkiem, kas nav uh, Lielbritānijas pilsoņi. Mums varbūt vajadzētu uh, kaut ko darīt lietas labā, bet es neesmu īsti pārliecināta, ko darīt. Mēs esam dzirdējuši, jā, nu viss jau būs kārtībā, bet mums taču arī ir jāvē, jāpavēst pareizais vēstījums mūsu vēlētājiem, bet ja mēs nevarēsim viņiem kaut ko pateikt, vai mēs viņiem pateiksim tikai puspatiesību, tas arī nebūs pieņemami. Uh, varbūt kāds varētu pie mums ierasties sanāksmē un pateikt, kas tad īsti notiks, vai kompensācijas tiks izmaksāts pilnīgi visiem vai nē. Un ir arī tāda, nu, nelīdzsvarotība, jeb uh, netaisnīgums, uh, ņemot vērā attieksmi pret uh, polišu īpašniekiem. Mums patiešām vajadzētu tam vairāk pievērsties. Paldies! Io sono, oh, sono convinta che queste siano questioni da affrontare con una specifica attenzione. Jā, es arī domāju, ka mums vajadzēs padomāt par šiem jautājumiem ļoti uzmanīgi, vajadzēs to pārbaudīt visu. Un mums ir jānodrošina attiecīgā informācija, lai iedzīvotāji pilsoņi saņem šādu informāciju arī valstu iestādes, lai saņem vajadzīgo informāciju. Šeit ir runa par par eh, informācijas sniegšanu, par komunicēšanu. Varbūt mēs varētu padomāt par konkrētiem jautājumiem. Attiecīgi pēc šiem jautājumiem mēs varētu izanalizēt situāciju un attieksmi. Varbūt mēs varētu strādāt ar vēstulēm, kā ierosināts, un tagad es gribētu pateikties lūguma rakstiesniedzējām un tālāk ķerties pie septītā punkta. Septītais punkts ir jautājums par pilsoņu iniciatīvu. Un šeit es gribētu dot vārdu vienam no diviem līdzreferentiem. Es došu vārdu Valisas kundzei vai Hebner, Hebner kungam. Kas grib pirmais? Valisas kundze vai Hebner kungs? Labi, tad es runāšu vācu valodā. Šodien ir pieejams tulkojums, tad eh, runāšu dzimtajā valodā. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam eh, intensificējuši savus centienus, strādājot pie šī ziņojuma. Mums bija ļoti veiksmīgs, veiksmīgs sadarbība ar ēnu referentiem. Mums uh, izdevās izveidot kompromisu un pirmdien AFCO komiteja uh, diskutēja par šo jautājumu, otrdien viņi lēma par savu ziņojumu un vakar pēcpusdienā ar komisijas pārstāvjiem un uh, pārstāvjiem no padomas prezidentūras tikāmies trialogu formā un mēģinājām atrast atbildes uz vēl uh, atklātajiem jautājumiem. Pateicoties tam, ka eh, jau vairāku nedēļu garumā esam ļoti aktīvi sazinājušies ar visām ieinteresētajām pusēm, mēs varējām uzzināt, cik liela ir mūsu rīcības brīvība, un tas bija ļoti noderīgi, jo padome kas ir ļoti lielā mērā atkarīga no dalību valstu pozīcijas, bija gatava pieņemt mūsu grozījumus, konsultējās par tiem ar dalību valstīm un arī pateica, cik lielā mērā viņi ir gatavi ar mums kaldināt kompromisus. Es domāju, ka trialogs bija nu dien ļoti auglīgs un, ja tā rezultātu salīdzina ar komisijas sākotnējo priekšlikumu, mēs droši varam teikt, ka pirmām kārtām dalībvalstu skaits ir eh, pazeminājies no deviņām dalību valstīm uz septiņām dalību valstīm. Tie ir patiešām nozīmīgi panākumi, un to panāca Eiropas parlaments. Otrām kārtām šo pilnīgi absurdo uh, pirmo pārbaudi par to, ka sākumā ir jāsavāc 300 tūkstoši parakstu, mēs varējām atteikties no šī muļķīgā birokrātiskā šķēršļa. Tagad eh, tika pieņemts jauns risinājums, ka vajag eh, apkopot, savākt parakstus septiņās dažādās dalību valstīs. Septiņus parakstus vajag. Bet mēs nepanācām sekojošo. Tā bija lūguma rakstu komitejas pozīcija. Proti, ka tie varētu būt ne tikai Eiropas Savienības pilsoņi, kas varēs parakstīt šo iniciatīvu, bet arī Eiropas eh, Savienības uh, iedzīvotāji, valsts piedarīgie. Un tika runāts arī par vecuma robežu. Tie bija 16 gadi, un daudzi teica, ka seš, 16 gadu vecumā uh, var jau vecot daudzās, var jau balsot daudzās dalību valstīs. Tālāk tika runāts par uh, dokumentu numuriem, par identifikāciju un uh, padome teica, ka pilsoņi varētu šo iniciatīvu parakstīt tikai norādot pases vai, piemēram, cita uh, identifikācijas dokumentu numuru, bet mēs teicām, ka tas būtu pretrunā datu aizsardzības noteikumiem. Un īstenībā ir valstis, kur to ir iespējams uh, Eh, pārbaudīt šos skaitļus. Un, eh, piemēram, Vācijā, ja risinās referendumu, mēs tajos varam piedalīties bez pases vai eh, citu dokumentu numuru nosaukšanas. Bet bija citas valstis, kas tomēr vēlējās šo atsauci uz pases numuru vai citu dokumentu un vēlējās to saglabāt šajā priekšlikumā. Ir valsts, kas teica, ka tās to nevar darīt bez pases numura saskaņā ar salikumdošanu. Un mēs beidzot vienojamies par kompromisu regulā tiks teikts, ka šajā parakstot iniciatīvu ir jāuzrāda vārds uzvārds, adrese, tautība, dzimšanas datums un paraksts. Un uh, ar šo informāciju pietiek, lai varētu pārbaudīt cilvēku identitāti. Un citas valsts tātad vēlējās, lai tiktu noraidi, norādīts, piemēram, meitas uzvārds vai eh, tātad sievietei vai arī eh, vecāku uzvārds. Un mēs runājam tagad par divām kategorijām, tātad uh, vārds, eh, pieraksts, tautība, dzimšanas datums un paraksts. Eh, tā būs eh, veidlapa, kas tiks iz, izveidota vienā valstu grupā, un atkal otra valstu grupa, ja vēlēsies, varēs pieprasīt vēl papildus datus. Tātad mēs šajā regulā norādīsim uz minimālo informācijas kopumu. Ja valstis vēlēsies, piemēram, pierakstīt šajā iniciatīvā, vācot parakstus, pierakstīt šeit identifikācijas kartes numuru, tad tās to varēs prasīt, bet tad nevajadzēs prasīt cita veida informāciju. Tika runāts arī par termiņu, par 18 mēnešiem, 12 mēnešiem, cik ilgā laikā šis parakstu skaits ir jāsavāc. Mm, īsnībā mūsu pozīcijas, vedot sarunas par šo jautājumu ar eh, padomu un komisiju, nebija pietiekami izdevīgas. Tālāk komisija izstrādās programmatūru, lai šos parakstus varētu savākt arī internetā. Un, ja mēs runājam par uh, finansējumu un arī caurskatāmību, Tātad, eh, kurš organizē šīs iniciatīvas, kā tās tiek finansētas, šeit esam panākuši caurskatāmības normas ievērošanu un, eh, ja tiek, finan, ja tiek piešķirts finansējums par vairāk nekā 500 eiro, tad eh, uzreiz ir jābūt arī pieejamai informācijai par sponsoru, tātad, kurš šo naudu ir piedāvājis. Tālāk ir jādomā arī par īpašu palīdzības dienestu. Komisija ierosināja to nosaukt par uh, tādu kontaktu punktu, nevis help desk angļu valodā. Un tur būs iespējams, uh, tātad pilsoņiem, ja viņi vēlēsies piedalīties iniciatīvā, būs iespējams tur saņemt informāciju. Eh, pēc cik ilga laika iniciatīva stāsies spēkā, mēs ar padomu vienojāmies par viena gada termiņu, bet ir vairākas valstis, kas teica, ka tās nevarēs to īstenot ātrāk, tātad 12 mēneši bija tāds labs kompromiss. Un seši mēneši būtu par īsu, ja mēs būtu vienojušies par sešiem mēnešiem, tad valstīm tas būtu pārāk grūti īstenojams. Un ņemot, es domāju, ka mums ir jāpadomā arī par uh, citiem instrumentiem, ko varēsim izmantot papildus šai regulai. Tālāk. Mēs eh, beigās runājām arī par uzklausīšanas organizācijas iespējām. Vai uh, pilsoņi tiks uzklausīti, vai viņiem būs iespējas izteikties un uh, Vai tad, kad beidzot tiks savākts viens miljonus pārakstu, vai cilvēki tiks uzaicināti uz institūcijām, lai viņus varētu uzklausīt, vai vienkārši viņiem uh, atbildēs rakstiskā veidā. Komisija teica, ka viņi varbūt nevēlas vienmēr uzaicināt pilsoņus, bet, nu, teiksim, pēc tāda nejaušības principa kādreiz jā un kādreiz nē. Bet mums, kā Eiropas parlamentam, uh, Tomēr eh, labāka šķita šī doma, ka vajadzētu organizēt biežāk pilsoņu uzklausīšanas, un kopīgi ar komisiju mēs par to mēģinājām vienoties. Eiropas parlaments varētu organizēt šādas uzklausīšanas, un mēs atradām veiksmīgāku risinājumu, kas eh, Eiropas parlamentam un komisijai uh, piedāvā iespējas organizēt kopīgas uzklausīšanas. Tātad ne tikai viena uh, institūcija organizēs uzklausīšanas, bet mēs to darīsim kopīgi ar komisiju. Un es domāju, tā ir veiksmīgāka pieeja. Regulas tekstā tas nav tā skaidri un gaiši uzrakstīts. Tur ir rakstīts, ka uzklausīšanu varēs rīkot atbildīgā komiteja. Nu, proti tā ir mūsu lūgumrakstu komiteja. Uh, Neviens nekad nav apšaubījis, ka mūsu komiteja būs atbildīgā, un es domāju, tas mūsu atbildības uh, kopumu tikai vēl palielinās. Tātad, uh, ja būs savāks viens miljons parakstu un uh, iniciatīva tiks pieņemta, mums būs iespēja uzklausīt pilsoņus, bet tas nekādā veidā neatbrīvos komisiju no tās saistībām. Es domāju, ka mūsu panāktais rezultāts ir patiešām ļoti labs. Es zinu, ka mēs varējām panākt vēl vairāk, es uh, skatos tagad Dajanas virzienā, bet ja mēs atceramies sākotnējo komisijas priekšlikumu un atceramies vispār, kāds bija pirmais uzmetums, tad mēs esam uh, patiešām ļoti labu darbiņu paveikuši. Paldies! Paldies, kolēģi! Valis kundze, lūdzu. Es domāju, ka kolēģim ir pilnīgi taisnība Un mani tiešām pārsteidz šis saraksts, ko es eh, dzirdēju šodien. Un mums ir jādomā par to, kāds būs likumdošanas eh, akta galējais izskats, tad, kad parlaments varēs to apstiprināt. Un es domāju, ka mēs varētu lepoties ar šīs komitejas ieguldījumu šai, dar šai darbā. Un kā Hafnirkungs jau teica, varbūt eh, vienā vai otrā vietā mēs neesam bijuši pilnīgi veiksmīgi, bet kopumā sakot, tas eh, instruments būs daudz labāks nekā tas sākotnē izskatījās, tad, kad tas tika iesniegts parlamentā eh, pēc pirmās, pirmas rādes, ko veica mm, padome, tad, tad mēs tiešām varam pamatot lepoties ar to, ko esam panākuši. Tagad e, šis darbs izskatās daudz e, draudzīgāks lietotājiem, un paldies kolēģiem, kas ir palīdzējuši mums šajā procesā. Vai ir vēlēšanās vēl izteikties? Ja nebūs diskusijas, saka Hefner kungs, tad es tikai gribēju piebilst, ka mums bija lieliska sadarbība. Mums bija liela sadarbība ar visiem, kas iesaistījās šajā darbā. Ir īpaši laba sadarbība bija ar Dainu Volisu, bet visi līdzreferenti arī bija ļoti lieliski. Liels paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu, par jūsu spēju runāt par kompromisiem. Paldies sekretariātam. Paldies arī AFCO līdzreferentiem. Es domāju, ka mūsu panākuma atslēga bija lieliskā sadarbība un arī milzīgais darbs, ko mēs parlamentā izdarījām, strādājot pie šī jautājuma. Paldies! Lucināru. Pateicoties eh, līdzreferentiem, tas viss ir noticis. Tas ir milzīgs darbs un sasniegums arī ir lielisks. Mēs varam ar to pamatoti lepoties. Tas ir mūsu kolektīvo eh, pūliņu produkts. Un vēl es gribētu atzīmēt lūgumu rakstu komiteju gatavību strādāt cieši kopā, liekt idejas iekšā projektā. Varbūt sākotnējā projektā bija ļoti daudz jautājumu, un šodien gal galā mēs redzam, uh, ka par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu mēs esam spējuši panākt konsensu. Un tas mūs priecē, kā arī parāda, kā mēs, Eiropas parlamenta deputāti, tomēr varam strādāt kopā, tad, kad mums ir jāstrādā pie liela eiropeiska jautājuma. Lielas paldies vēlreiz par visu, visādi ieguldījumi. Priekšsēdētāji, vai ir vēl kāds deputāts, kas gribētu izteikties? Nē, ne, neviens, tad Es arī no savas puses gribētu pateikties kolēģiem par paveikto darbu. Es esmu ļoti priecīga, ka neraugoties uz visiem apstākļiem, mēs spējam izdarīt to, ko mēs esam izdarījuši. Mūsu komitejas ieguldījums ir bijis ļoti nozīmīgs, turklāt mēs varējām visu paveikt laikā. No sākuma mēs iestājāmies e, cīņā. Mēs gribējām, lai tieši mūsu komiteja nodarbotos ar šo jautājumu. Un tad bija vesela gūzma ar dažādiem referentiem, tad bija ēnu referenti, autori, līdzautori. Un bija tik daudz šo iesaistīto, ka varē, bija risks, ka šis process varēja arī nevirzīties labi, bet neraugoties uz visiem šiem apstākļiem, tomēr mēs. Uh, Paveicām darbu, paveicām laikā, un es atzīstu šo darbu rezultātu kā ļoti pozitīvu. Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim arī turpināt tādā pašā garā, arī turpmāk. Ļoti ceru, ka mēs saņemsim arī pozitīvu atbildi un pozitīvu reakciju uz to vēstuli, ko mēs nosūtījām Buzeka kungam. lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi šo kompetenci. Mēs darbojamies ar pilsoņu institīvu, mēs esam to izkarojuši un esam panākuši progresu. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs esam izskatījuši šo jautājumu. Tagad varam pāriet pie nākamā jautājuma. Un nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir astotais jautājums. Mums ir Savērio Debonis, kurš ir iesniedz šo līgumu rakstu došu vārdu uzreiz viņam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs šeit eh, uzstāties un klāstīt par savu lūgumu rakstu. Es eh, arī gribu izteikt to protestu, ko pauž mani kolēģi, kas, eh, no, kas arī strādā šajā, aud, šajā truša audzēšanas asociācijā. Mēs esam uztraukušies, ka konkurences tiesības tiek pārkāptas. Šis lūgumrasts eh, ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina visu pilsoņu līdzvērtīga iesaistīšanās. Mēs nedrīkstam mazināt demok eh, demokrātijas deficītu Un šajā komitejā es gribētu jums pastāstīt par to sarūktinājumu, ko ir izjutusi mūsu asociācija. Mēs esam ļoti vīlušies arī Itālijas valdības reakcijā. Mēs uzskatām, ka uh, situācija truskopības sektorā ir pilnīgi nenormāla ir noteiktas vadlīnijas, kas ir pieņemtas, tomēr mūsu, kas ir Itālijas ministrija, šīs vadlīnijas neīsteno. No Tā visa rezultātā mēs nevarējām arī reformēt troškopības sektoru, un tas ir pretrunā ar konstitūcijas 41. un 42. pantu. Un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības līguma, dibināšanas līguma trešo pantu. Mūsu valdība ir pieņēmusi lēmumu par konkurenci, un valdība ir uzdevusi arī izskatīt šo situāciju Proti vajadzētu izsekot, vai šeit nav konkurences norma pārkāpums. Tomēr šis darbs nav novests līdz galam. 101. 102. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību netiek pilnībā īstenots. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, ka jādara viss, lai visi panti tiek, tiktu īstenoti kā un pretrestu tiesību akti netiktu pārkāpti. Mēs zinām, ka ir noteikti instrumenti, kas tiek īstenoti, tomēr iestādēm vajadzētu iejaukties, lai noskaidrotu, vai konkurences noteikumi netiek pārkāpti. Īstenošana ir svarīgākais, un viss ir jādara saskaņā ar līgumu. Itālijā mēs redzam, ka godīgas kon konkurences normas netiek īstenotas. Tā visu rezultātā pretiesu, pre, pret trestu tiesību akti mūsu nacionālajie tik pieņemti ar novēlošanos. Tad mūsu darbībā, mūsu nozarē ir konstatēti arī šķēršļi, un es paskaidrošu, kā tas ir. Jau 2002. gadā Itālijas konkurences iestāde bija saņēmusi šo informāciju par situāciju mūsu sektora. Mēs jau tad sapratām, cik eh, svarīga ir šī situācija, un konkurences iestādē vajadzēja informēt valdību un arī Eiropas institūcijas par to, ka ir nepieciešams pielāgot tirgus mehānismus. Jo šie eksistējušie tirgus mehānismi bija noveduši pie tā, ka situācija tirgu tika deformēta. Tika veikti vairāki pētījumi pārtiks ražošanas nozarē, tika izdarīti arī kaut kādi secinājumi, piemēram, nebija pietiekama caurskatamība. Tika konstatēts arī, ka noteikti bija konkurences deformācijas gadījumi un tika konstatēts, ka ir nepieciešams nodrošināt uzraudzību tirgu. Tagad ir pagājuši septiņi gadi Pēc šī notikuma mēs esam atkārtoti vērsuši uzmanību uz šo situāciju. Mēs saņēmām reakciju, ka mums ir jāsniedz vairāk informācijas, vairāk pierādījumu, un tad mums norādīja, ka mūsu tirgū darbojas tā kā vienošanās principi un nevis pretrestu tiesību aktu pārkāpums. Mēs gaidījām, ka kaut kas notiks, ka kādas iestādes kaut ko reaģēs, bet tā tas nenotika. Un tāpēc mēs nolēmām virzīt šo jautājumu tālāk. Mēs savācām dažādus faktus, dokumentus, pierādījumus, iesniedzām attiecīgi. Bet tad, kad mēs to izdarījām, Tad, kad mēs pamatojām savas aizdomas ar faktiem, ar dokumentiem, mēs bijām pārsteigti dzirdēt, ka mums ir jāizsniedz vēl vairāk dokumentu un pierādījumu. Ka mums ir jāskaidro vēl vairāk, vēl plašāk, kādā veidā viss tas ietekmē cenu veidošanās mehānismus. Mums ļoti pārsteidz šāda reakcija. Tad mēs paskaidrojām, ka tā situācija ir tāda, ka tirgu situācija kontrolējošie spēki pastiprina savu ietekmi vēl vairāk kontroli. Un tad mēs saņemam atbildi, ka problēma ir saistīta ar iepirkuma cenām. Ka iepirkuma cenas ir cieši saistīts ar gala cenu, ko maksā patērētājs. Tomēr tālāk šī lieta nepavirzījās tālāk pavirzījās Eiropas komisija, un mēs esam ļoti pateicīgi komisijai par šo tālāko reakciju. Mēs zinām, ka Eiropas komisija darbojās ar noteikumu pārkāpumu gadījumiem. Mums ir konkurences iestāde un attiecīgie noteikumi, un šie noteikumi ir jāīsteno. Mums nevajadzētu katru lietu vest tiesā. Tas ir ļoti laikietilpīgs process. Mēs gribam, lai būtu ievērotas subsidiertāts normas. Visvien mēs gaidam atbildi no Itālijas konkurences iestādes. Un tā kā mēs uzskatām, ka šī krīze ir nenormāla, šeit ir saistība arī ar konkurences normu pārkāpumu, ļoti grūti mums panākt mūsu ekonomisko tiesību ievērošanu. Rezultātā ir situācija tāda, ka ļoti daudz pilsoņi ir zaudējuši savas darba vietas, uzņēmumi ir slēgti, Eh, cilvēks zaudē darbu, attiecīgi cilvēku īpašumus pārņem bankas. Daudziem cilvēkiem bija jāņem kredīti, lai saņemtu barību eh, saviem trušiem, un rezultātā mēs esam kļuvuši atkarīgi no varības pārdevējiem, no kredītu devējiem mēs uz uzskatām, ka šāda veida situācija nav pieļaujama Eiropas Savienībā, jo šeit mums ir tirdzniecības situācija, tirdzniecība ir jāveic ar cieņu. Un šajā situācijā priekšroka tiek dota karteļiem un negodīgai sistēmas izmantošanai. Mēs gribētu vērst uh, jūsu uzmanību uz šo situāciju. Privātā iniciatīva ir laba lieta, bet mēs nedrīkstam pieņemt nekādu privāto monopolu diktātu. Uh, Šāda situācija tiek pieņemta visur pasaulē, un mēs dzīvojam Eiropā un uzskatām, ka Eiropā ir ļoti svarīgi cīnīties par izdzīvošanu, tāpēc, ka mainās pieprasījums, mainās patērētāju modeļi un tirgus situācija, bet nevajadzētu cīnīties pret kaut kādām monopolu grupām, kas grib vienkārši monopolizēt situāciju, tirgu dominēt tajā. Mums nevajadzētu cīnīties, tāpēc, ka iejaucās. Uh, valdība, kas attiecīgi neveic savas funkcijas, nekontrolē šo situāciju, neregulē tirgu. Tāpēc ir pienācis laiks pārskatīt pretrestu likumdošanu, kas ir novecojusi. Ir nepieciešams ieviest stingrākus pasākums, piemēram, kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs, lai aizsargātu vājākos. Tur Amerikā ir stingrāka sistēma, un tur pat varbūt tā, ka uh, kaut kāda trestu likumdošanas pārkāpšana varētu novest pie krimināllietas ierosināšanas. Šeit Eiropā mums ir naudas sankcijas. Mums šajā situācijā nav iespējams saukt pie krimināla atbildības. Un mēs uzskatām. kam mūsu situācija ir pat pretruns ar pretrestu likumdošanu. Un tas traucē arī patērētajiem izdarīt informētu izvēli. Es gribētu lūgt komitejas priekšsēdētājai atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu līdz lietas noskaidrot. Lameniskungs no komisijas, vai es nevarētu lūdzu atbildēt uz šo lūgumu rakstu uzdoto jautājumu? Šīs ir lūguma raksts numur 500 no 2010. gada. To ir iesniedzis Debonis kungs. 500 2010. Tad tas ir lūguma raksts, ko ir iesniegusi trušaudzētāju asociācija. Šeit tiek aizsargātas Itālijas truškopības nozars interese. Šajā jautājumā jautājumā ir runa par truškopības nozari. Diemžēl pēdējos trijos gados visur ir bijusi krīze arī šajā nozarē. Un arī truškopiem ir bijis jāsamazina savi apjomi. Lai gan ražošanas līmeņi nav kritušies, bet tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem uh, truškopības īpatsvars ir samazinājies un arī tonu ziņā izteiktais īpatsvars kopējā ražošanas apjomā ir samazinājies salīdzinot ar 2007. gadu, un arī mūsu īpatsvars pret Ķīnas ražoto tādu pašveidu produkciju ir samazinājies. Bet jūs jau dzirdējāt šo situācijas aprakstu no Debonis kunga šādā situācijā mēs tiešām konstatējam, ka šai nozarē ir krīze un Itālijas valdībai būtu jārēģē. Tomēr Itālijas e, valdība vēl nav mobilizējusi visus savus resursus, lai palīdzētu izkļūt ārā no šīs krīzes. Kā jau teica Debonis kungs, šis jautājums ir bijis iesniegts arī konkurences iestādē Itālijā. Tāpēc, ka šeit ir pretruna ar 101 un 102 pantu dibināšanas līgumā. 10. augustā šo sūdzību noraidīja Itālijas iestādes. Pirmā sūdzība tika noraidīta, bet otrā sūdzība šobrīd tiek izskatīta. Es eh, personīgi kontaktējos ar Itālijas iestādi un pavisam nesen runāju personu, kas izskata šo gadījumu. Un man tika pastāstīts, ka tiek ļoti rūpīgi analizēti visi dokumenti, arī dokuments, ko iesūtīja asociācija, lasa ļoti uzmanīgi. Apmēram 20. novembrī man bija diezgan gara darba diena, kas bija veltīta šī jautājuma izskatīšanai. Es izlasīju apmēram 60 lapspošu garus dokumentus, ko iesniedz ir ANLAK, tur šaudzētāju uh, asociācija. ANLAKS ir arī iesniedzis uh, komisijai sūdzību, arī kuras pamatā ir atsauci uz konkurences normu pārkāpšanu saskaņā ar 101. 102. pantu. Uh, komisija gribētu atzīmēt, kāda ir esošā sistēma. Esošā sistēma balstās uz regulu 1 svītra 2003. Un komisija sadarbojas ar padomi šī jautājuma risināšanā, cenšoties nosargāt konkurences normu ievērošanu. Mm. Šeit ir tāda kopīga kompetence, bet dalībvalstī arī ir kompetence, un arī dalībvalstīm jāstrādā saskaņā 101 un 102 līguma pantu. Tad vēl mēs konstatējam, ka ir tāds iestāžu tīkls, kas darbojas sabiedrības interesēs, lai aizsargātu konkurenci arī. Un regulā 1.2003 un arī komisijas, komisijas paziņojumā ir konstatēta sadarbība konkurences iestāžu tīkla ietvaros. Un, ja 101. 102 pants tiek īstenots, vai arī, ja valsts konkurences iestāde izmanto šajā pantā dotās iespējas, tad mēs gribētu šeit pasvītrot, ka šeit procedūra bijusi tāda, ka konkurences iestāde ir saņēmusi sūdzību un turpina attiecīgo izskatīšanas procedūru un darbojās pati ar, izskatot šo procedūru, līdz lieta tiek izskatīta, vai arī pretējā gadījumā, ja iestāde nav, nav spējīga kaut kādu iemeslu dēļ izskatīt šo lietu, tad tas tiek nodots kādai citai iestādē, kas spēja reaģēt. Šeit nav tāda voluntāra izvēle, ir noteikti konkrēti gadījumi, kad šāda tālāk nodošana ir iespējama ir jāievēro kritēriji. Šobrīd ir tehnisks problēmas ar mikrofonu zālē. Ir tāds troksnis mikrofonā, fona troksnis. Tā turpinam. Mums ir ļoti interesants tāds fona troksnis mikrofonos eh, kabīnēs, tulku kabīnēs un nav iespējams tulpināt turkošanu. Dunque, dicevo, tre condizioni cumulative. Tad eh, turpinu. Šeit ir trīs kritēriji, kas būtu pilnībā jāizpilda. Vispirms iestādei ir jārīkojas, ja ir konstatēta konkurences normu pārkāpšana. Ja šam, šim pārkāpumam tiešām ir jūtīga ietekme, manām ietekme, un otrs kritērijs ir tāds, ka konkurences iestāde drīkst arī īstenot pārkāpuma procedūru, proti uzlikt sodus vai sankcijas, bet šajā gadījumā ir jāsavac pietiekam daudz informācijas un pierādījumu, lai tiešām pierādītu, ka pārkāpums ir noticis. Un iestāde drīkst rīkoties, ja pārkāpums ir noticis attiecīgās iestādes teritorijā, ja ir iespējams faktiski pārtraukt šo pārkāpumu, bet atkal šeit ir nepieciešams šo pierādījumu uh, šo pārkāpumu pierādīt. Komisija uzskata, ka šajā gadījumā visi šie trīs kriteriji ir pilnībā izpildīti, un Itālijas iestādes, konkurences iestāde konkrēti ir pilnībā izpildījis visus kriterijus. Mēs uzskatām, ka Itālijas konkurences iestāde ir izdevīgākā pozīcijā, lai izskatītu šo iesniegto sūdzību. Turklāt vēl jāatzīmē, ka komisijas dienesti aktīvi kontaktējas ar Itālijas iestādēm, kas aktīvi arī izskata šo sūdzību. Un tas nozīmē, ka komisijai nav obligāti pienākuma rīkoties šajā jautājumā, un nav pienākums vērsties pret šo praksi. Šo praksi, kas ir aprakstīta an, anlak sūdzībām. Komisija gan turpinās sadarbību ar Itālijas konkurences iestādi, lai nodrošinātu, ka konsekventi tiek piemēroti līguma noteikumu par konkurenci. Ir īpaši, lai 101. 102. pants tiktu piemēroti. Paldies! Venīre. Vai kāds gribas izteikti, grib izteikties no kolēģiem? Oui, je, simplement par, par rapport à ça. Es gribēju tikai piebilst par to, ka mēs varētu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Komisija teica, ka tā turpinās sadarboties ar Itālijas iestādi, un es domāju, ka varbūt asociācija šāda pieeja varētu palīdzēt pātrināt šo procesu. Šeit ir ražotāji, šeit ir e- ekonomiskās problēmas un arī attiecīgas bažas. Varbūt šāds pātrinājums un pētīšanas darba pātrinājums Itālijas pusē būtu atbalstā. Mēs varētu tādā veidā atbalstīt. Mēs turam šo lūgumu rakstu atvērtu, komisija tālāk turpina sadarbību, un tad mēs varam sekot šai lietai. Io sono d'accordo con eh, la collega Gruni, vedo che non ci sono. Jā, es piekrītu, saka priekšsēdētāju. Man neizskatās, ka vēl kāds gribētu kaut ko teikt. Jā, protams, būtu varbūt noderīgi uzklausīt arī komisiju, ir noteikti procedūra, kas būs nākotnē jāizpilda. Un tas atbilst arī Eiropas konkurences tīkla darba apjomam. Mēs varētu pieņemt, ka uh, tas, ko komisija ir apsolījusi par uzraudzību un sadarbību notiks, un ka šis te tīkls uzraudzīs arī konkurences jautājumus. Protams, ka mēs nosūtīsim arī paziņojumu lūdzot noteikt procedūras nosacījumus. Tad šeit ir runa par to procedūru, kas nākotnē tiks izpildīta. Mēs varētu teikt, ka komisijai šeit nav obligāti jārīkojas. Uzrakstītu arī, ka joprojām ir lietas, kuras ir jāpēta attiecībās atbilstība Eiropas likumdošanai. Un tādējādi mēs varētu aicināt pātrināt visu procesu. Jo ir skaidrs, ka standarti ir pārkāpti un tāpēc ir nepieciešama pēc iespējas ātrāka rīcība. Es gribētu aicināt Itālijas iestādes pātrināt savu darbu, atceroties, ka, kā mēs esam redzējuši un kā logumrakstiesniedzējs ir teicis, Itālijas iestādes eh, jau ir izcēluši šo lietu gaismā, un pašlaik parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas, bet, nu, process vēl nav pabeigts. Man liekas, ka mums būtu no lūgumrakstu komitejas jānosūta šāds pieprasījums nacionālajai iestādēji. Un, protams, ja nav iebildumu, atstāsim šo lūgumrakstu atklātu un nosūtīsim pieprasījumu Itālijas iestādēm. Tagad pāriesim pie nākošā punkta darba kārtībā - devītais lūgumraksts. Devītais punkts darba kārtībā - lūgumraksts 1103. Eh, eh, iesniedzējs nav šeit, tagad došu vārdu pēc uzreiz komisijai. Šo lūgumrakstu ir iesniedzis Beļģijas valsts piedarīgais Lorenz Hermojs, eh, kas ir iesniedzis šo lūgumrakstu par ārstu stažieru tiesību aizsardzību. Tā, lūdzu, komisijas pārstāvē Rīdskundē vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ir lūgumraksts, par kuru komisija jau ir nosūtījusi paziņojumu komitejai 2008. gada oktobrī un arī 9. gada oktobrī. Un ar prieku atkal izmantojam iespēju pastāstīt par situācijas attīstību. Lūgumraksts ir saistīts ar Beļģijas iestāžu nespēju pārcelt darba laika direktīvu par slimnīcās strādājošo ārstu darba laiku. Iesniedzējs pareizi ir norādījis, ka tā rezultātā darba laiks nebija ierobežots e, tieši ārstiem stažieriem, kas strādā valsts slimnīcās Un tā rezultātā šos ārstus varēja lūgt strādāt līdz pat 80 stundas nedēļā. Un šiem cilvēkiem varēja lūgt arī strādāt vairākas maiņas pēc kārtas, līdz pat 36 stundas no vietas, kas būtu pretēji šīs direktīvas prasībām. Komisija sakontaktējās ar attiecīgām Beļģijas iestādēm, un esam sapratuši, ka šo direktīvu pašlaik Beļģijas iestādes ir ieviesušas, bet izrādījās, ka pārcelšanas instruments vēlāk ticis atcelts procedurālu apsvērumu dēļ. To ir izdarījis valsts padome ar savu dekrētu, un tā rezultātā direktīva vispār nebija pārcelt Beļģijas likumdošanā. Pēdējā paziņojumā mēs norādījām, kas bija vēstule Beļģijas iestādēm, tātad mēs norādījām 2009. gada novembrī to, ka atbilstības direktīvas prasībām nav vairākās uh, lietās, vairākos punktos. Beļģijas iestādes ir sagatavojuši jaunu likumdošanas aktu, lai pārceltu direktīvu. Mēs sekojam panāktajam progresam Šī gada februārīs par to arī uzzinājām, bet nu, problēmas ir ar politisko situāciju Beļģijā pēc pēdējām vēlēšanām, bet tagad mūs uh, ir informējuši, ka pārstāvju palāta Beļģijā šo dokumentu ir pieņēmusi un tagad uh, drīz tas tiks skatīts arī augšpalātā un līdz gada beigām saņems arī karaliska apstiprinājumu, un tad, nu, līdz gada beigām tas varētu beigties, vai arī līdz nākošā gada sākumam. Jaunais likumdošanas akts ir kā rezultāts trīspusējām sarunām starp valdību, vies, e, slimnīcām un ārstu stažieru organizācijām šis likumdošanas akts e, apraksta arī citas grupas, e, piemēram, veterinārārstu, kas joprojām stažējas, un citas, kas līdz šim nebija iekļautas likumdošanas aktos. Pēc likumdošanas akta pieņemšanas Beļģijā esošā situācija tiks būtiski uzlabota, un ja uh, direktīva tiks efektīvi ieviesta, tad to varētu uzskatīt par pārceltu Beļģijas likumdošanā, un tiks noteikti arī ierobežojumi vidējam nedēļas darba laikam ārstiem stažieriem, nodrošinot, ka viņi saņem minimālo atpūtas periodu, var izmantot šo atpūtas laiku. Un atbilstoši direktīvas 22. pantam, viņiem arī iespēja nepievienoties šādai sistēmai un ārsts stažieris pats var piekrist strādāt ilgākas stundas nekā direktīvā ir noteikts. Direktīva to pieļauj. Lai gan ir noteikts ierobežojums papildus stundām, kuras varētu strādāt, šeit ir runa par 12 stundām nedēļā. Un direktīvas aizsarga pasākumi arī ir pārcelti Beļģijas likumdošanā. Mēs nu, gribētu pastīties, kā šis likumdošanas akts tiks ieviests, bet nu, mēs uzskatām, ka nacionālās iestādes ir atbilstoši reaģējuši šo situāciju. Paldies, saka priekšsēdētājiem. Vai kāds kolēģis grib izteikties? Grunīkundze. Es. Uh Gribēju tikai precizēt, šeit tiek gaidīts no Beļģijas puses transponēšanas pabeigšana. Un tad, tad, kad transponēšana tiks pabeigta, tad mēs varēsim faktiski konstatēt, vai šī transponēšana ir notikusi saskaņā ar prasībām. Tātad mums vajadzētu pagaidīt, līdz transponēšanas process tiek pabeigts. Et moi aussi, je soutiens entièrement euh, l'idée de Madame. Euh Es pilnībā. Es pilnībā atbalstītu šo priekšlikumu, saka cits runātājs. Atstāsim uh, lūgumrakstu atvērtu, līdz varēsim redzēt, ka likumdoš, ka, ka viss ir izpildīts un ka attiecīgais likumdošanas akts arī ir pareizi īstenots dzīvē. Otkārt, šī lūgumraksta rezultāts parāda, cik efektīvi strādā lūgumrakstu komiteja un kāda ir mūsu labā griba. Tad, kad ir nepieciešamas izmaiņas nacionālās valstīs, ja Eiropas likumdošana tiek pārkāpta, dalību valstu iestādēm pieņemot attiecīgus lēmumus, vai viņas ir kompetences šajā jomā vai nav. Man liekas, ka šis ir veiksmes stāsts un mums no tā būtu jāmācās. Paldies, saka priekšsēdētāji. Questa petizione anche perché la risposta che ci ha dato la Commissione. Jā, man liekas, ka ir pareizi, ka mēs atklājam lūgumu rakstu atvērtu, jo uzklausot komisiju, jāskatās, protams, e, kas norisināsies tālāk, kāds būs gala rezultāts, jāuzrauga situācija. Jāskatās, vai nacionālās iestādes izpildīs savas e, apņemšanās tāpēc uzturēsim joprojām kontaktu ar komisiju, kas mūs informēs par situācijas attīstību. Tagad desmitais lūgumraksts no Paulīnas Sikorskas Radekas, Polijas pilsones par darba apstākļiem polijas ārstiem, kas strādā veselības aprūpas jomā. Un arī Kristofs Bukils dar ārstu asociācijas vārdā. Un šis likumraksts arī ir par ārstu darba apstākļiem. Šis lūgumraksts e, ir saņēmis vairāk kā 6000 parakstu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, jo lūgumraksts iesniedzēji šeit nav. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir vēl viens lūgumraksts. raksts kur ir panākts būtisks progress kopš brīža, kad lūgumraksts ticis iesniegts. Šie lūgumraksti ir par eh, ļoti līdzīgām lietām, tātad par polijas likumdošanas atbilstību, veselības aprūpas pakalpojumu jomā un saistībā ar darba laika direktīvu un EKT lēmumiem par darba laiku. Laikā, kad tika iesniegti šie lūkumraksti, bija būtiskas neatbilstības polijas likumdošā, likumdošanā. Tomēr nacionālās iestādes ir veikušas lielas izmaiņas, un šīs izmaiņas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī un tas notika pēc vairākiem nacionālo, nacionālās valsts tiesu lēmumiem par pareizu Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu. Pēc izmaiņām likumdošanā pašlaik darba laiks tiek pareizi uzskaitīts, kā tas ir noteikts attiecīgajos tiesu nolēmumos ir norei, noteikts arī ierobežojums laikam, cik ilgi ārsti var strādāt slimnīcās. Šeit ir runa par 48 stundām maksimums nedēļā. Ārstiem arī ir jānodrošina atpūtas periods, kā tas ir noteikts Jēgara lēmumā, jo direktīvā Eh, šie te nosacījumi pašlaik vēl nav iekļauti. Es saprotu, ka darba uz, uzraudzības inspekcija 2008. gadā arī veica plašas pārbaudas slimnīcās, lai nodrošinātu, ka jaunie nosacījumi ir pareizi ieviesti un tiek izmantoti. Komisija kontaktējās eh, it īpaši ar otro lūgumraksta iesniedzēju, kas jau pats bija rakstījis komisijai par šīm lietām. Un mēs arī runājām ar šo lūgumrakstu iesniedzēju par to, kā praksē jaunie likumdošanas akti tiek piemēroti. Jāsaka, ka lūgumraksti ir arī par dažiem aspektiem, kas nav kopienas kompetencē, konkrēti par par um, veselības um, sistēmas finansējumu, piemēram, par ārstu algām, par uh, algu likmēm, par sociālās drošības apdrošināšanas jautājumiem. Tas nav kopienas likumdošanas uh, kompetencē, un līdz ar to mēs nevaram reaģēt uz šiem te jautājumiem, tie ir nacionālo valstu kompetencē, lai gan ir vairākas jomas, kur mēs izteicām īpašas bažas savā pēdējā atbildē, un mēs gribējām papētīt situāciju sīkāk, pirms atgriežamies pie jums. Pirmais no šiem jautājumiem ir jautājums, kur mēs uzskatījām par diezgan nopietnu. Tas eh, tika atrunāts otrajā lūgumrakstā. rakstā vēstulē, ko mēs saņēmām 2008. gada martā. Tur bija runa par vairākiem negadījumiem noteiktā slimnīcā Polijā, un ārstiem tika lūgts strādāt ilgāk nekā 48 stundas, it kā pieprasot viņu pieprišanu, piekrišanu, un viņiem tika teikts, ka ja viņi to nedarīs, tad attiecīgo nodaļu slēgs un viņi vispār zaudēs darbu. Direktīvā ir konkrēti nosacījumi, kur ir teikts, ka ja cilvēks strādā vai piekrīt strādāt ilgāk par 48 stundām, tas nozīmē, ka šim cilvēkam tas ir jādara brīvprātīgi un nevar izvirzīt kaut kādus nosacījumus vai iebiedēt šo cilvēku, lai viņš piekristu. Tāpēc mēs nekavējoši nosūtījām vēstuli gan nacionālajai iestādei, gan arī lūgumraksta iesniedzēju organizācijai, lūdzot sniegt detalizētāku informāciju Mēs saņēmām šo informāciju no abām pusēm par šiem te gadījumiem, un mēs konkrēti runājām par šiem gadījumiem ar otrā lūgumraksta iesniedzēju organizāciju. Komisijai joprojām ir bažas par šīm te darbībām, kas it kā notika, uh, Tomēr mēs saprotam, ka darba uzraudzības organizācija veica pārbaudes. Tad darba inspekcija pārbaudīja, vai šos te ārstus sodīja par to, ka viņi nepiekrita strādāt ilgāk par 48 stundām. Apelācija netika iesniegta, tad ārsti neapelēja pret šo lēmumu. Mums izskatās vai mums liekas, ka esošie fakti tomēr nedod pietiekoši daudz pamata, lai mēs šeit kaut ko tālāk darītu. Lūgumrakstiesniedzēja organizācija tika informēta, ka tad, kad mēs nosūtījām vēstulis, uh, Eh, mēs arī izskaidrojam, kāda ir kopienas likumdošana par šādiem gadījumiem, un man liekas, ka ņemot vērā šādu rezultātu, nav pamatoti vēl kaut ko vairāk šeit darīt. Mūs informēja, ka visus šos te konkrētos ārstus atkal pieņēma darbā, un kā doto slimnīcu neviens nav slēdzis. vēl lūgumraksta iesniedzēja informēja mūs par sekojušu lietu, kas mums radīja bažas un ko mēs vēlēmies papītīt, papētīt sīkāk. Ir tas, ka ārsti strādā ar vairākiem līgumiem, lai varētu strādāt dažādu darba laiku atbilstoši dažādiem līgumiem, kā rezultātā viņi pārsniedz 48 stundu ierobežojumu. Un izskatās, ka šeit ir runa par tādām dažādām sarežģītām praksēm. Dažos gadījumos līgumi tika sagatavoti kā pakalpojumu līgumi, ne darba līgumi, un īsti nav skaidrs, vai uz tiem arī attiecas darba, attiec darba laika direktīva vai nē. Jautājums par direktīvu direktīvas piemērošanu gadījumos, kad ir vairāki darba līgumi, radīja plašas diskusijas pēdējās, pēdējo reizi, kad šī direktīva tika pārskatīta. Par to mēs runāsim arī nākošu reizi, kad direktīva tiks pārskatīta, tātad nākošo gadu, un cerams, ka mēs varēsim nonākt pie tāda skaidrāka skaidrojumu vai skaidrākas izpratnes, kā šādā gadījumā jāpiemēro direktīva. Nobeigumā, ņemot vērā visas tās diskusijas, kuras mums bija gan ar lūgumrakstu iesniedzēju, gan arī balstoties uz izpēti, kur esam veikuši. Pašlaik varētu runāt par to, ka šajos gadījumos komisija neko vairāk īpaši izdarīt arī nevarētu, jo šeit ir runa par nacionālās likumdošanas interpretāciju un ka. Un, un varbūt, ka problēma varētu labāk risināt tad, kad tiktu skaidrota direktīvas piemērošana direktīvas pārskatīšanas laikā 2011. gadā. Vai kāds kolēģis grib izteikties? Tātad, ja komisija spēja e, dot tātad e, pozitīvu atbildi, tad mēs varbūt varētu slēgt šo līgumu rakstu. Bet, ja, teiksim, vēl ir kaut, kaut kādi darbi veicami, tad varbūt varētu arī iesniegt eh, petīciju. Tādēļ es varētu atbalstīt slēgšanu. Es atbalstu šo ideju. Saistībā ar šo lūgumu rakstu vajadzētu mēs šeit apstāties. Es uzskatu tomēr, ka komisijas viedoklis varbūt nav īpaši uh, skaidrs, un tas izraisa nedaudz bāžas, jo komisijai ir jākonstatē šī situācija, vai šeit ir bijusi Eiropas likuma pārkāpšana vai nē. Ja ir pārkāpums, tad jā, mums jāturpina, tad mums ir jānonāk līdz sankciju procedūrai, līdz pārkāpumu procedūrai, vai arī vajadzētu piestrādāt pie nacionālās likumdošanas, lai savestu kārtībā šo nacionālo likumdošanu, saskaņotu to ar Eiropas tiesībām. Redziet, šeit ir nedaudz neskaidrība, ir gan jā, gan nē, abi divi reize. Tāpēc mums tagad deputātiem ir diezgan grūti izvērtēt šo gadījumu. Un es atbalstu arī deputāts ierosinājums slēgt šo gadījumu, bet varbūt, lai nākotnē mēs izvairītos eh, no šādām situācijām, to es gribētu novēlēt. Paldies. Devo dire, non, non comprendo e per questo non, non condivido la proposta. Paldies. Nu, es eh, īsti nesapratu jūsu priekšlikumu, tādēļ nevaru pateikt, vai to atbalstu, bet es sekošu vairākumu viedoklim, bet, nu jā, par kādu vairākumu mēs te varam runāt, ja neesam pārāk plaši vairs pārstāvēti. Komisija teica, ka ir konstatēts pārkāpums un ka ir jākonsultējas arī ar dalībvalstu iestādēm, bet tās tika jebkurā gadījumā brīdinātas un komisijas pārstāv mūs informēja, ka bija arī uzsākta iniciatīva. Pateicoties šai iniciatīvai, attiecīgā dalība valsts ir uh, sākus centīgāk ievērot Eiropas Savienības normas, bet, nu, vēl situācija, protams, nav ideāla. Bet, ja es tā pareizi sapratu, nu, īsti skaidrs, nu, tas netapa, bet tās kļūmes, kas joprojām nav izskaustas, par tām tagad atbildīgas pilnībā ir tikai dalību valstu iestādes, un šajā gadījumā komisijai ir tikai kontrols pilnvars. Parasti mēs sadarbojamies ar pilsoņiem, un e, tieši šī iemesla dēļ mums ir jāturpina strādāt pie šī konkrētā lūguma raksta, un ir jāpārbauda, vai Rumānijas iestādes visu ir izdarījuši. Varbūt, ka komisijas pārstāve man varētu vēl dažas detaļas precizēt. Jāsaprot, ka komisijai šeit arī vēl pastāv kaut kāda baltie plankumi, tā neizprata situāciju pilnībā, un es arī nesapratu, vai tad eh, kaut kas tur tiks beigās mainīts vai nē. It kā komisija tagad uh, sanāk uzmudina pati sevi. Vai jūs varētu precizēt tā tad, uh, kas attiec uz iespējamām grozījumiem un Eiropas uh, Savienības likumdošanu? Paldies, priekšsētētājs kundze. Es uh, mēģināšu precizēt bija 2004. gada priekšlikums līdz 2009. gadam par eh, darba laika direktīvas grozīšanu. Neskatoties uz uh, mokošiem lasījumiem, uz samierināšanās procedūru, padome un parlaments tomēr nevienojās par to, kādu grozījumu šeit būtu jāveic. Līdz ar to priekšlikums, nu, vienkārši netika pieņemts. Barozo kungs parlamentam paziņoja pagājušā gada septembrī, ka viņš pārskatīs uh, darba laika direktīvu, uh, notiks konsultācijas divos posmos ar sociālajiem partneriem, kā to pieprasa pirmām kārtām līgums, un tāpat tiks veikts uh, pamatīgs ietekmes izvērtējums. Tagad uh, mēs sākām konsultēties ar sociālajiem partneriem un pētījumi par uh, Ietekmes izvērtējumi arī norisinās pilnā spārā. Pirmā posma izvērtējums tika publicēts jau pagājušā gada martā, un nākamā posma pētījums rezultātu atkopojums tiks piedāvāts, nu, kuru katru brīdi pirms Ziemassvētkiem. Un Eh, es domāju, ka eh, nākamā gada otrā pusē ne ātrāk mēs varētu sākt šo pārskatīšanu. Un mums no sākuma ir arī jākopo tie rezultāti, kas ir iegūti konsultējoties otrajā sarunu kārtā ar sociālajiem partneriem. Pagaidām nav jauna priekšlikuma, nav arī eh, pieņemts lēmums. Mēs gaidām to, un tieši tādēļ mēs uzsākām konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Uh, Konsultāciju laikā tapušais dokuments eh, tiks publicēts tieši pirms Ziemassvētkiem, un, eh, protams, arī parlaments ar to varēs iepazīties tāpat kā padome, un, eh, protams, arī sociālie partneri un visas pārējās institūcijas. Runājot par uh, neatbilstību, vai tāda ir konstatēta, tā viennozīmīgi es nevaru atbildēt. Uh, Mums ir jānāk par uh, darblaika direktīvas pielietošanu, piemērošanu hospitāļos, uh, slimnīcās, arī dežūras laikā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, arī piemērojot šo direktīvu, un mēs uh, ļoti uzmanīgi pārbaudījām, kā direktīva tiek piemērota pēc uh, dalību valstu likumgrozījumiem. Protams, mums pie šī jautājuma neizbēgam būs jāatgriežas pēc tam, Eh, Kāda būs eh, mūsu rīcībā vairāk informācijas? Tālāk par ārstiem. Subjected to pressure. Uz kuriem it kā tika izdarīts spiediens Mēs uzskatām, ka šis ir nozīmīgs 2008. gada direktīvas pārkāpums, jo proti eh, ārsts nevar piespiest strādāt ilgāk par 80, 48 eh, stundām. Bet šķiet, eh, mēs nesam saņēmuši, šķiet šo lūgumu rakstu var slēgt, jo mums autori nav snieguši nekādu informāciju, ka pārkāpumi būtu turpinājušies un nekāda nopietna starpgadījuma arī nav konstatēti. Mums ar, mēs arī nesam saņēmuši informāciju, ka šādi pārkāpumi tik, būtu atkārtoti, un lūguma raksta autors mums paziņoja, ka ārsti ir atkārtot pieņemti darbā, un viņi neuzskata, ka komisijai vajadzētu kaut ko turpināt darīt. Tālāk Uh, runājot uh, par uh, attieksmi pret ārstiem, pret šo negodīgu attieksmi, mēs nedomājam, ka aktīviem kopienas līmenī. Tālāk par ārstiem, kas strādā pamatoties uz dažādiem darba līgumiem vienā slimnīcā un bieži viens nozīmē darba laiku, kas ir ilgāks par 48 stundām. Šķiet, tie ir līgumi, kas nav darba līgumi piemēram, ārsts strādā kā darbinieks konkrētā slimnīcā, bet viņš sniedz vēl citus uh, pakalpojumus, piemēram, uh, uz tāda pagaidu līguma pamatiem, kā neatkarīgs speciālists. Protams, mūs šāda veida prakse neapmierina, bet ņemot vērā opt-out principu, es nevaru pateikt, uh, ka tā ir direktīvas pārkāpšana, ja ārsti paši pēc brīvas gribas ir vienojušies par šādām līgumiskajām attiecībām. Protams, mums vajadzētu precizēt pašas direktīvas prasības, jo attiecībā uz direktīvas piemērošanu šādās situācijās, kad ir vairāki darba līgumi vienai, vienai personai, šeit vēl pastāv neskaidrības. Mums ir jākontaktējas ar valsts iestādēm, lai varētu noskaidrot, vai uh, Šādus līgumus ir iespējams eh, precīzāk definēt. Tātad eh, līgumi par konkrētu pakalpojumu sniegšanu un eh, darba līgumu, kas attiec uz pastāvīgu darbu. Uh, cooperation on enforcement mechanisms, which... Ir jārunā arī par labākiem sadarbības, paplašinātas sadarbības mehānismiem, runājot par likumdošanas transponēšanu dalību valstu līmenī. Tālāk par atbilstību direktīvai. Īstenībā mēs neesam uh, konstatējuši nekādas atbilstības pārkāpumus, un es nevaru redzēt tādu rupju pārkāpumu šajā gadījumā. Un līdz ar to komisija šeit nevar kļūt aktīva. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Ja neviens vairāk nevēlas izteikties. Grūnī kundze, lūdzu. Mā, uh, un... Tikai, lai, manuprāt, uh, lai slēgtu šo sūdzību, uh, Un tas, manuprāt, būtu jādara, jo šeit ir arguments, ka valsts nav darbojusies eh, saskaņā ar direktīvu, un tad tajā pat laikā mēs gaidām nākamo direktīvu. Eh, tad mēs eh, saistam šo lūgumu rakstu ar nākamajām izmaiņām kopienas tiesībās. Tā tad es redzu, šito vajadzētu slēgt un gaidīt turpinājumu. Itālija, quindi non ci sono, <laughs> non ci sono dubbi. Jā, Grunī kundze, nu jā, mums ir jāseko vairākumu vēlmēm. Līdz ar to esam šo lūgumu rakstu slēguši. Nākamais darba kārtības punkts. 11. darba kārtības punkts, ko ir iesniedzis Marks eh, Sazjēks. Viņš ir Francijas valsts piedarīgais, viņš ir klāt, lūdzu, došu viņam vārdu. Madame la Présidente, Mesdames. Priekšsēdētais kundzināms un kungi, lūgumraksts komitejas locekļi, es gribētu jums pateikties visu neatliekamās palīdzības darbinieku, kas strādā privātajā sektorā Francijā vārdā par iespēju uzstāties šeit komitejā un klāstīt mūsu lūgumrakstu. Es izmantošu arī šo iespēju un arī klāstīšu mūsu pracības būtību. Uh, Uh, ātrās palīdzības darbinieku darblaiks tiek, tiek uzskaitīts saskaņā ar ekvivalentu sistēmu, kas tiek noteikts saskaņā ar kolektīvo līgumu, un tur tiek uzskaitīti dažādi periodi, tādi tā kā, piemēram, atpūta, pusdienas laika atpūta, un arī tiek ņemta vērā aktivitātes intensitāte. Tomēr jāsaka, ka uh, tas laiks, kas ir pavadīts darbā, netiek precīzi uzskaitīts. Un Eiropas kopiena tiesa jau ir noraidījusi 2005. gadā dekrētu numur 1384, jo saskaņā šo netika ņemt vērā pilnīgi viss stundas, kas tiek pavadīts darbā, un attiecīgi tas bija pretrunā ar kopienas likumdošanu. Lai gan šis dekrēts tieši neatiecas uz atrās palīdzības darbu, tomēr mūsu lūgumrakstā mēs izmantojam to pašu pamatojumu. E, Tātad dekrēts no numur 32 atceļ kādu citu dekrētu dekrēta numur 679, un mēs gribam arī pieprasīt, lai šis dekrēts tiktu atcelts. Mēs uzskatām, ka šeit šī ekvivalences sistēma tā nepareizi uzskaita darba ilgumu. Šeit tiek piemērots nodarbinātības koeficients, kas ir mainījies. No sākuma ir bijis 80-90%, un tagad ir 75%, kas tiek attiecināts uz, uz laiku. Mēs uzskatām, ka ātrās palīdzības personāla protokolam ir grūti izkalkulēt savu laiku, vienmēr tiem ir jābūt pieejamiem un arī nakts laikā. Un ir diezgan utopiski domāt, e, ka ir iespējams e, neuzskaitīt kaut kādus papildus darbus, piemēram, dezinfekcijas laiku. Algotā darba aprēķinā ir jāņem vērā šī amata specifika. Un šeit ir iespējams arī doties nu, iepriekš ne, nepaziņotās misijās. Uh, Un dažkārt mēs redzam, ka ikdienas darba stundas sasniedz par 15 stundas un atpūta līdz ar to samazinās uz 9 stundām. Eh, ir pat tāda iespēja, ka šis personāls tiek nodarbināts 11 dienas pēc kārtas, 14 dienu laikā un attiecīgi pat pa, papildu stundu skaits varētu gadā sasniegt pat 385 stundas. Eh, attiecīgi tas mm, viss nav darba ņēmēja interesēs. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi ka nevajadzētu piemērot šo ekvivalences sistēmu. Nav pareizi arī tas, ka 48 stundu limits netiek ievērots un tas nesekmē darba efektivitāti. Un arī būtu nepareizi, ka dežūrs tiek atalgots mazāk. Tomēr dežūrs laiks arī ir kaut kas tāds, kas traucē ģimenes dzīvi un uh, tas arī ietekmē ilgtermiņā veselību. Eiropā tad ir direktīva numur 93, un tur ir atzīti tikai divi laiki - darba laiks un atpūtas laiks, un tāda ekvivalents sistēma tur neeksistē. Darba apstākļi ļoti grūti maināmi šajā sektorā, jo tas ir ļoti specifiska profesija, un šī iemesla dēļ mēs lūdzam, lai komisija uh, anulē šo e, tā, koeficientu sistēmu un attiecīgo dekrētu, kas pieļauj šo ekvivalentu sistēmu. Proti, mēs prasam, lai tiktu atcelts dekrēts numur 32 un 9. janvāra 2009. gada. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, liels paldies par uzmanību. Grazie, la parola. Paldies. Došu vārdu komisijas pārstāvē. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. mēs ļoti detalizēti 2008. gada oktobrī rakstiskā veidā atbildējām lūguma raksta autoram. Mēs lūdzām precizēt vairākus faktus, un autors arī mums sniedza detalizētu informāciju, kad bijām to lūguši. Un uh, viņš arī minēja uh, izmaiņas, kas tika izdarītas dalību valsts likumdošanā. Eh, šis ir tehnisks jautājums, un es mēģināšu, nu, varbūt liet vairāk gaismas uz to. Te tiek runāts par dežūras laika aprēķiniem, un bija EKT spriedums, eh, eh, kas nozīmēja, ka dežūras slimnīcā uzskatīs arī par darba laiku. Bet eh, š, tas netiek uzstīts par darba laiku simtprocentīgi, ņemot vērā darba intensitāti. Nu, tāds prātīgs piemērs. Ja jūs veicat kādu konkrētu pārkalpojumu aktivitāti, tad uh, uz to attiecas darba koplīgums. Un, piemēram, jūs runājat par aktivitāti, kas uh, eh, attiecas uz 75% darba laika, tātad, kas tiek uzskatīta 70, kur aizņem 75% no darba laika, bet ja mēs runājam par dežūrām, eh, šeit eh, procentu likme varētu būt smagāka, eh, mazāk tālāk, runājot par ekvivalences sistēmu un darba koplīgumiem. Tas tika atspoguļots likumdošanas dekrētā, kas noteica galvenās normas, runājot arī par to, kādu proporciju ir jāizmanto aprēķinot dežūras laiku. Eiropas kopiena tiesa pārbaudīja šo principu, vai tas ir saskaņā ar darba laika direktīvu. Un, ja es pareizi atceros, eh, tas eh, tika pieņemts 2005. gadā, tā bija Dēlas lieta, un tiesa sprieda, ja mēs runājam par darba laika aprēķināšanu, tad šis princips nav saskaņā ar darba laika direktīvu, proti, ka dežūru ieskaita kā tikai kaut kādu daļu no normālā darba laika, jo, piemēram, ja jūs vienu uh, stundu pavadāt dežūrā, tad arī šī viena stunda ir jāizskata kopīgā darba laikā, nevis tikai 75% no stundas. Un vēl ir jāņem vērā divi aspekti, uh, ja mēs runājam par EKT spriedumu. Tiesā tika runāts par dežūras laiku saskaņā ar akī komunitēru. Un saskaņā ar citiem, ar Simai un Dellas spriedumiem, dežūras. Eh, citreiz nozīmē to, ka, piemēram, ārsts atrodas mājās un viņu var izsaukt nepieciešamības gadījumā. Un uh, eh, simai, uh, eh, simap uh, eh, spriedumā tika noteikts, ka šo laiku neieskait kā darba laiku. Tātad, ja darbinieks tajā laikā drīkst atrasties mājās, tad uh, viņš var. Uh, nodarboties ar uh, savām personīgām lietām, un līdz ar to šis laiks netiek ieskaitīts darba laikā. Uh, un darba laikā tiek ieskaitīts tas laiks, eh, kad reāli cilvēks sazinās ar darba vietu un tas laiks, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš dotos uz darbu un veiktu savus tiešos pienākumus. Uh, un eh, darba laikā, tātad dežūra, kas norisinās darba vietā, ir ieskaitīta kā darba laiks par 100%, bet ja cilvēks eh, sēž mājās un atbild uz telefonu zvaniem, tad eh, tas par 100% netiek ieskaitīts kā darba laiks. Otrs jautājums, ja mēs runājam par darba laika aprēķināšanu, un te arī kolēģi pieminēja 48 stundu, uh, darba laiku. Jāsaka, ka darba laika direktīvā netiek runāts par algas likmēm. Mēs esam saņēmuši vairākas sūdzības un uh, lūgumraksta autori sūdzas, ka par uh, dežūrām viņiem nesamaksā, pilnā apmērā viņiem nemaksā tikpat lielu summu kā par aktīvo darba laiku, bet bija vairāk spriedumu arī Farel lietā un. Uh, Eiropas kopiena tiesa teica atkārtoti, ka uh, darba laika direktīva neatiecas uz algām, uz uh, algas līmeni. Iepazīstoties ar lūgumraksta autoru piedāvātiem faktiem, mēs ļoti rūpīgi analizējām 2009. gada dekrētu, ar kuru mūs iepazīstināja autors, un tālāk 2000. gada 4. maijā parakstītais darba koplīgums. Un mēs varējām konstatēt, ka dalība valstis pilnībā savu likumdošanu ir saskaņojušas ar spriedumā noteikto. Ekvivalentu sistēma attiecas uz algas līmeni, bet to ir noteikusi arī kopienas likumdošana, tas nav nekas aizliegts, un arī EKT spriedums eh, pēdējā lietā to pietiekami labi ilustrēja. Tālāk, ja mēs runājam par darba laika aprēķināšanu, dalību valstīm tas ir jāņem vērā un 48 stundu darba limits vai šī limita pārkāpums nav pieļaujams. Francijas likumdošanā ir noteikts, ka vidējais darba ilgums ir 45 stundas nedēļā, un Eh, maksimālais darba ilgums ir 48 stundas nedēļā, un to nedrīkst pārkāpt saskaņā ar direktīvu. Francijas tiesa izskatot šo lietu. Eh, sprieda, ka ekvivalences sistēmu var izmantot, ja vien uh, darbinieks nestrādātu ilgāk par noteikto maksimālo darba laiku. Tādā gadījumā ekvivalents sistēmu nevar izmantot. Iepazīstoties ar likumdošanu un darba koplīgumu, kur mums izskatīšanai piedāvāja lūgumraksta autors, mēs uh, sapratām, ka tieši tā tas ir arī noticis. Mēs ļoti rūpīgi iepazināmies ar lūgumraksta detaļām un īstenībā mēs konstatējām, ka darba laika direktīva nekādā veidā netiek pārkāpta, netiek pārkāptas arī EKT, EKT spriedums SIMAP un DELAS lietās līdz ar to mēs uh, varam uzskatīt, uh, ka nekāda pārkāpuma nav bijuši. Vienīgais uh, pēdējā atbildē, ko mums atsūtīja lūgumraksta autors, mums uz to vēl ir jāatbild. Lūgumraksta autors minēja, ka tad, kad, piemēram, ātras palīdzības mašīnu šoferiem tiek aprēķināts vidējais darba laiks, Eh, šeit netiek ņemtas vērā tiesības doties atvaļinājumā, uz, apmaksātā atvaļinājumā uz pilnām četrām nedēļām gadā. Direktīva nosaka, ka tas nav jāiekļauj uh, vidējos darba laika aprēķinos. Uh, Jo, protams, ja jūs šīs četras nedēļas, kad cilvēks atrodas atvaļinājumā, atskaitāt no kopīgiem aprēķiniem, tas nozīmē, ka cilvēks it kā strādā ilgāk par 48 stundām nedēļā. Lūguma raksta autors apgalvo, ka vairāki darba devēji šo noteikumu neievēro. Bet ņemot vērā tos faktus, kas ir piedāvāti mūsu izskatīšanai, šis jautājums ir jāizskata dalību valstu līmenī. Un eh, pats uh, Eh, iesniedzējs lūguma raksta autors norāda, ka šāds princips ir norādīts eh, Francijas darba likumā, un ja šis jautājums ir atrunāts dalību valstu likumdošanā, tad eh, pašiem darbiniekiem par to ir jāvienojas ar savu valstu arotbiedrībām vai, vai valdību. Mēs šeit neskatām nekādus darba koplīguma un Francijas likumdošanas pārkāpumus, un ja tādi ir konstatēti, tad valstīm pašām ar to jātiek galā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāja Grunīkundze. Merci. Paldies! Es ar lielu uzmanību lasu šo lūgumu rakstu. Un, manuprāt, neraugoties uz šo pēdējo dekrā, dekretu, uh, no 2009. gada, un neraugoties uz direktīvu, es šeit domāju par šo ekvivalentu sistēmu. Es nezinu, kā tas ir tiek pieņemts citās profesijās. Šeit es tomēr domāju par šo darba laika limitu, kas ir 48 stundas, arī neietvarot tajā šo atvaļinājumu nedēļu laiku un arī šī ideja par to, ka varētu iesaistīt inspekciju. Es uzskatu, ka tomēr šī sistēma nav ieviesta, un mēs ļoti labi zinām, kā tas ir ar darba nedēļām. Mēs uzskatām, ka šeit tomēr ir darba laika pārkāpums. Un, manuprāt, šis lūgumraksts būtu jāslēdz, tāpēc, ka atbilde ir dota. Un pēc tam, protams, es nezinu, ko jūs teiksiet lūgumraksta autoram, vai tas tā ir, vai arī tas tā nav, bet uzskatām, ka šajā līmenī E, tomēr jautājums ir noregulēts. Jāsaka, ka direktīvā par atalgojumu līmeņiem nekas nav teikts. Tā tas ir Francijā. Paldies. Bostināru kungs. Nē, jūs tomēr nevēlētās runāt sulla base della richiesta c'è il eh, firmatario che vuole aggiungere qualcosa? Vai lūguma raksta autors vēlēs ko piemetināt? No, non c'è una regola. Ne? Ne, viņš nevēlējās neko piebilst. Tad varam noslēgt šo lūgumu rakstu. Ja kolēģiem nav nekādu iebildumu, apskatīsim nākamo darba kārtības punktu 12. Tas ir lūgumraksts, ko ir iesniedzis Spānijas valsts piedarīgais par noteikumiem, kas reglamentē Navaras policistu darba apstākļus, un e, viņš sūdzas par to neatbilstību Eiropas parlamentu un padomas direktīvai 2003 šķērsvītra 88 šķērsvītra EK. Pats e, lūgumraksta autors nav pie mums ieradies, tādēļ uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, domāju, par šo var izteikties daudz lakoniskāk, jo, nu, nekādas jaunas vēsmas šeit nav bijušas. Mēs 2008. Eh, gada izstrādājām paziņojumu un Mūsu pozīcija ir nemainīga. Par ko sūdzējās lūgumraksta iesniedzējs? Viņš teica, ka uh, tā atpūta, kas policijas darbiniekiem ir paredzēta katru nedēļu, var tikt pārcelta uz nākamo nedēļu, uh, un tā tas konkrēti notiek policijā Navarrā. Bet direktīva to atļauj, tas ir skaidri un gaiši tur atrunāts. Tā, tur ir noteikts, ka policistiem pienākas šis atpūtas laiks, bet 68. pantā ir skaidri norādīts, ka atpūtas laiku no vienas nedēļas var pārcelt arī uz otru, un pēc tam to ir iespējams pagarināt. Līdz ar to mēs šeit nekādu neatbilstību neredzam. Paldies! Lai ringrācio, šis un intervents. Paldies, komisijas pārstāvēs ar priekšsēdētāji. Vai kāds eh, kaut ko vēlas teikt, vai jūs esat pret direktīvas slēgšanu? Nē, ļoti labi. Mums ir pietiekami daudz iemeslu, lai šo lūgumu rakstu slēgtu. Tagad nākamais lūgumu raksts. Lūgumu raksta autors arī ir ieradies. Tagad došu vārdu Dominikam Ašisponam vai Šantala. Lūdzu. Madame le Président, mesdames et messieurs. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kundzi, ļoti žēl mums šajā lūgumu rakstā konstatēt šo situāciju. Mēs arī sūtījām papildu informāciju komisijai un paldies par mums iesniegto iespēju turpināt šo darbu. Tātad mēs gribam runāt par vidējās pakāpes policijas virsniekiem. Mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu īstenot 17. direktīvas pantu. Tad mums ir vairāki faktori, kurus mēs gribētu pasvītrot. Mēs gribējām pastāstīt par mūsu policijas spēku eh, hierarhiju. Mums ir dažādi korpusi, mums ir gan komisāri, gan virsnieki, gan arī komandējušais sastāvs, kur gan ir leitinanti, gan arī policijas komandieri. Un tur ir 11500 tādu, un tad vēl ir cits korpus, kur ir policijas komisāri, inspektori, tas ir tāds vidējās pakāpes personāls, un mums vēl ir miera uzturētāji un komisāri, kas vada visu šo spēku darbu. Tad otrs. Eh, attiecīgi šī korpusa veidošana hierarkiski ir pakļauta policijas komisariāta. Eh, šeit eh, attiecīgi ir komandieru korpus, Un treškārt, tad misiju definīcija arī norāda uz uh, subordinācijas saikni. Te, piemēram, ir dekrēts no 2005. gada 716. tad vēl ir 29. jūnija dekrēts attiecībā uz šo komandējošo korpusu nacionālajā politikā, un tur arī policijas atvainojas, tur ir uh, attiecīgi darba reglamentu noteikumi noteikti. Ceturtais, atkal par subordināciju. Šeit mums ir jāpiemin arī policijas komisāra definīcija, kas izstrādā nodarbinātības doktrīnu un arī vada dienestu darbu operatīvā un organiskā veidā. Uh, un ir attiecīgi personāls, kuru, uz kuru attiecas šis reglaments. Un šeit es gribētu atsaukties uz dokumentu tādu kā dekrēts no 2005. gada 939 un arī 2005. gada dekrēts par policijas spēkiem un direkcijas koncepciju. Piektais aspekts - apmēram 96% policijas darbojas saskaņā ar 4 pantu e, mūsu dekretā, kur tiek regulēts darba laiks pēc attiecīgajām kategorijām. Un šeit nav iespējams autonoma veidā lemt par darba laika vadīšanu. Tad atlikušie 4% e, saskaņā ar 10. pantu autonomi spriež par savu darba laiku, tomēr šī E, autonomija nav pietiekama un tam pierādījums ir tiesas lēmums 484 komisija pret apvienoto karalisti, kur mm, ir dota atļauja izmantot 17. panta atkāpi. Visi šie dažādie elementi e, norāda, ka visi mūsu hierarkiskie leitinanti, kapteiņi un policijas komandieri ir noteiktā hierarhijā izkārtoti un attiecīgi policijas komisariātos reglamentēt viņu. Un mēs tāpēc uzskatām, ka attiecīgi šai direktīvai nevajadzētu attiekties uz policijas spēkiem. Un mēs uzskatām, ka Francijas likumdošanu būtu būtu, ja saskaņo ar 2003. gada 88. direktīvu. Paldies! Grazie, Lei! Paldies! Vai kolēģi vēlētos ko piemetināt? Scusa, la rappresentante della Commissione, la dottoressa Reide, le ho dato talmente tante volte la. Komisijas pārstāvu. Nu jā, man pilnīgi žēl, ka jums visu laiku ir jārunā, bet neko darīt, lūdzu. It's no problem, Madam President. Thank you. Labi, priekšsēdētājs kundze. Mēs labprāt sniegsim jaunāko informāciju logumu raksta autoram. Mēs esam saņēmuši tagad uh, aktualizēto informāciju no logumu raksta komitejas arī. Šis līgums raksts pēc būtības attiecās uz darba laika direktīvas piemērošana Francijā, kādā veidā tas attiecas uz vidējās pakāps eh, policijas eh, personālu nacionālajā policijā. Un šeit ir atsauce arī uz jaunākajām izmaiņām likumdošanā, kas maina darba laika uzskaiti. Eh, lūguma rakstā tiek pasvītrot skaita maksas problemātika par virsstundām, bet eh, tas nav mūsu kompetencija, un mēs skaidrojam, kāpēc tomēr savā atbildē, ko sniedzām janvārī, mēs rakstam, ka jā, mums ir noteiktas bažas par problēmām, kas ir pieminētas lūguma rakstā, jo tiešām šķiet, ka šeit varētu būt problēmas ar saskaņu ar direktīvu. Vispirms, pirmais jautājums ir par to, vai nedēļas darba laiks ir limitēts, vai tieši šī virsnieku kategorija, šis korde komandman, attiecīgi tiek ietvert šajā kontekstā, vai te ir atbilstība. Un otrkārt, mēs arī domājam par to, ka ja nav augstākais darba laika limits, tad šīs te kategorijas darbinieku darba laiks tomēr varētu pārsniegt vidējo nedēļas laiku. Direktīvā 17. man pirmajā punktā ir pieļauta atkāpe noteiktas kategorijas darbiniekiem, kas drīkst autonomi lemt par savu darba laiku. Un mēs esam pauduši bažas par to, vai šis, šī pakāpe, jo tā ir vidējā pakāpe, ko rekomendamāt, vai tiešām tieši šis personāls, tāda līmeņa personāls eh, būs pakļauts minētās atkāpes kontekstam. Esam neformāli sprieduši ar nacionālajām iestādēm par šo problēmu. Uz šo brīdi viņi vēl nav atrisinājuši šo jautājumu, arī nav atbildējuši uz mūsu paustiem pašām gada sākumā, un uh, Viņi saka, ka sūtīs mums otro rakstisko atbildi. Arī mēs gaidām atbildi no nacionālajiem iestādēm, tad arī mēs atbildēsim otro reizi. Es atvainojos, bet mēs nevaram formālāk atbildēt, tomēr joprojām uzsveru, ka mūsu bažas vēl joprojām ir spēkā. Mēs nesam ati arī ar nacionālām iestādēm, un mēs gaidām, kad būs galējs risinājums no viņa puses. Paldies! Ostidāro kungs. Paldies, šeit viss ir skaidrs. Lūgumraksts ir jātur atvērts til līdz tam brīdim, kamēr mēs saņemsim atbildi no Francijas iestādēm un no komisijas, kamēr mēs saņemsim no viņiem situācijas aprakstu aktualizēto. Tātad turam to atvērtu šo lūgumrakstu. Garunī kundze. Es arī piekrītu jo šeit mums ir nepieciešama skaidra atbilde. Šeit ir liela komplicētība. Es tiešām nezinu, kāda ir hierarkiskā kārtība ir mūsu mm, Fran Francijas policijas spēkos, kāds status ir kam. Bet no otras puses mums ir darba likumdošana. Un gan mm, te jābūt saskaņai arī starp dažādām kategorijām. Mums arī personāls ir mm, normālā uzņēmumā, mums ir direktors un tā tālāk Mēs uzskatām, dar, uzskatām darba laiku pa dienām, pa stundām. Mums ir darba laiks un atpūtas laiks. Es mm, iepazinos ar dokumentiem, tomēr īsti nav skaidrs. Un darba laika uzskaite policija mm, ir jāņem arī vērā. Tāpēc mums līdz galam ir jāatrisina šis jautājums ar, tiem, ar papildus darbu. Tātad lūgumraksts, lai paliek atvērts. Un gaidīsim pēc iespējas ātrāk, lai Francijas administrācija sniedz mums atbildi. Paldies! Vai sūdzības autors grib vēl kaut ko teikt? Lūdzu, vienu minūti. Jā, mums ir divi novērojumi eh, Tad Nacionālās uh, policijas uh, šefa vēstulē ir skaidri uh, rakstīts, ka ļoti skaidri ir, ir iespējams uzskaitīt šīs darba stundas policija. Un otrkārt, mums ir direktīva un arī sociālā harta, nevajadzētu izdarīt tā, ka šī te nozara izvairās no parasto normu ievērošanas. Vajadzētu tomēr darīt tā, lai viņi respektē šo stundu uzskaitu sistēmu. Eh, rivolgiamo anche alla Commissione esecutiva che. Labi. Vajadzētu tad atsaukties uz izpildu komitejas darbu. Mums ir tālāk jāturpina pārbaudi, mums ir e, vēl divi jautājumi šajā lūgumrakstā, kas nav atrisināti. Tātad lūgumraksts ir atvērts un mēs turpināsim izsekot progresam arī nākotnē. Tālāk nākamais lūgumraksts ir no Žana Pilota, kurš ir ieradies un mēs viņam dosim vārdu. Merci, madame, Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu runāt par ugunsdzēsējiem. Attiecīgi šī direktīva, kas šobrīd saucās direktīva numur 88, ne, nav, nav pareizi transponēta. Jau pirms deviņiem gadiem ir balsots par šo dokumentu, jo projām e, netiek pilnībā pārņemta šīs direktīvas norma. Jau kopš 2008. gada mēs gribam strādāt saskaņā ar šīm direktīvām, gribam strādāt saskaņā ar kopienas līkumdošanas aktiem, bet jāsaka, ka atklājām, ka kopienas tiesība akti eksistē, bet tie netiek pareiz transponēti. Un mēs gribam, lai direktīva tiktu transponēta. Mēs negribam, lai šis ugunsdzēsēju sektors strādātu melnā darba situācijā. Tātad ugunsvīri sniedz mums pakalpojumus, kas ir ļoti nepieciešami, tāpēc arī jādod viņiem attiecīgā aizsardzība. Mums e, ir jānodrošina darba drošība, jo viņi strādā bīstamos apstākļos. Tad Beļģijas valsts saskaņā savu klasifikāciju sauc šos ugunsdzēsējus par brīvprātīgiem. Tomēr šeit nav brīvprātīguma principa, jo saskaņā ar Beļģijas likumu no 2005. gada šeit ir noteikts brīvprātīgā darba definējums. Mēs zinām arī, ka ir cita definīcija, tas ir profesionālais darba spēks, un tad vēl ir arī neprofesionālais ugunsdzēsības spēku locekļa definējums. Mēs redzam, ka neprofesionāļi veic tieši tādu pašu darbu kā profesionāļi. Viņiem ir tā pati informācija, tā, tas pats aprīkojums dzīvo pat viņi vienā un tajā pašā kazarmā, un viņiem ir vienotā pati bīstamība. Un vēl mums jāpiemina tātad dekrēts no 99. gada kur tomēr nav identisks atalgojums noteikts. Tad mums ir 246 pilsētas, kas neatzīst šo dežūras laiku attiecībā uz neprofesionāļiem, un šeit mēs gribētu atsaukties uz Jāgera lietu no 2006. gada Eiropas kopienu tiesa nolēmuma, eh, kur ir uzskatīts, ka tomēr dežūras laiks tiek uzskatīts kā darba laiks. Eh, tāpēc mums jāņem vērā šīs, šīs nozars specifika. Atkal ir jābūt dienesta rīcībā šiem cilvēkiem. Un šeit mēs gribētu, lai būtu saskaņota arī neprofesionāla profesionāla darbība. Attiecīgi mums varētu būt situācija, kad attiecīgi cilvēks strādā līdz pat 168 stundām nedēļā. Mēs uzskatām, ka visi ugunsdzēsēji tomēr ir profesionāļi, un attiecīgi direktīvai būtu uz viņiem jātiec, un tad maksimālais darba laiks ir 38 darba stundas. Profesionāļi, neprofesionāļi, tas šāda šķirošana nebūtu pareizi, un nevajadzētu arī pieļaut 168 stundu akumulēšanu, arī uzskaitot dežūras laiku. Tad, Arī attiecīgi neprofesionāļiem nav aizsargāta ģimene, ne sieva, ne bērni nesaņem pilnu. Uh, tātad atbalsts saņem tikai apgādnieka zaudējumu, ja gadījumā ugunsdzēsēs iet bojā, kamēr, kamēr profesionāls saņem vairāk. Beļģijā kopš 2001. gada teorētiski spēkā ir direktīva numur 93, bet mēs uzskatām, ka tomēr ir apmēram 15 līdz 16 tūkstoši cilvēku, uz, kuri, uz kuriem neatiec Eiropas kopienas likumdošanas akti, jo viņi netiek pietiekami aizsargāti. Grazie, la reprezentante de la komisione. Paldies. Lūdzu komisijai vārds. Thank you, Madam President. Paldies priekšsēdētāji. Šī ir vienīgā petīcija no šīs dienas komplekta, kur mēs neesam rakstījuši savu rakstisko paziņojumu. Bet, lai rakstītu rakstisko atbildi, mums ir nepieciešams iedziļināties nedaudz faktos, jo šeit, pamatoties uz faktiem, ko mēs lasām šajā lūgumrakstā, mums ir ļoti grūti izvērtēt kas šeit ir un cik lielā mērā kopienas likumdošana attiecas uz šo situāciju un kur nevarētu to piemērot. Lūguma raksta autors runā par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, eh, klāstot, ka eh, attieksme pret šiem ir atšķirīga no profesionāļiem ugunsdzēsējiem, ka uh, ir iespējams strādāt pilnīgi visas stundas. 24.7 mēs rēzinām, un tad sanāk, ka viņiem ir jābūt vienmēr gataviem. Un mums nav skaidra šī situācija, vai viņiem ir jābūt darba vietā visu to laiku. Tādā gadījumā visu šo laiku būtu jāieskaita kā darba laiku, vai arī tas ir laiks, kad šie brīvprātīgi atrodas mājā, savās mājās, un viņiem ir jābūt pieejamiem ārkārtējā gadījumā. Ja tas ir pēdējais gadījums, tad tas ir komplicētāk, un te jāpiesauc simap lieta. Tad faktiski tikai lieta, tā, tas laiks, kad viņi ir izsaukt uz vietu, tas ir darba laiks. Un tas ir tas galvenais, ko mēs gribētu šeit saprast labāk. Mums vajadzētu zināt, vai no visa šī kopējā laika daudzuma viņiem obligāti ir jābūt darba vietā kādu laiku, vai viņiem ir obligātā mācību um, diena. Šeit ir atsauce uz vienu nedēļu, bet vai tas ir katru nedēļu, vai tas ir vidēji, vai noteiktas nedēļas šeit ir domāts gadā, šeit mums vajadzētu precizēt šo jautājumu. Tad vēl iesniedzējs piemin to, ka uh, brīvprātīgi strādā arī kādus citus darbus, un vajadzētu zināt, cik daudz stundas ir šie citi darbi. Un vēl ir vairāk citu jautājumu, kas ir ārpus direktīvas konteksta. Tas ir tāpat kā iepriekšējā gadījumā um, likmes par darbu, tās nav reglamentētas šajā direktīvā. Un arī atšķirības starp profesionāliem ugunsdzēsējiem un tie, kas ir brīvprātīgie. Tad, tad tādi jautājumi kā apdrošināšana, arī kaut kāda pabalsti, kad notiek nelēmas gadījumi darbā. Tas arī ir ārpus šīs direktīvas Mēs saprotam, ka tā ir ļoti kritiska joma. Ugunsdzēsēji strādā ar tādām ļoti sarežģītām lietām, tāpēc ir nepieciešami kārtīgi laiki, kad viņi atpūšas. Mēs gribētu precizēt šo informāciju, un tikai tad mēs varētu sniegt precīzāku atbildi, bet tagad ir tik ļoti daudz neskaidru lietu un šiem elementiem ir ļoti liela nozīme, tāpēc mēs nevaram sniegt konkrētu atbildi. Man ļoti žēl, bet varbūt, ja mēs saņemtu detalizētāko rakstisko informāciju, tad gan mēs varētu sniegt no savas puses detalizēto atbildi. <laughs> It's a bit, it's a bit uh, shocking. Esmu šokēts nedaudz. Varbūt tas ir dēļ distances parlaments atrodas pārāk tālu no Beļģijas valdības mājas, lai saņemtu atbildi. E, pretējā gadījumā es nesaprotu, kā tas ir. Varbūt kaut kad nākotnē, tālā nākotnē, mēs varētu saņemt kaut kādu atbildi no Beļģijas valdības. Jebkurā gadījumā tā ir patiesa problēma. Mums ir jāatrisina šī problēma, priekšsēdētājs kundze vajadzētu likt par pienākumu valstu valdībām atbildēt uz jautājumiem, kas ienākās no Eiropas komisijas un no Eiropas parlamenta. Es ļoti labi zinu, kā tas ir ar manu Rumānijas valdību, kā viņi uzvedas. Viņi rīkojas tieši tāpat tas. Un joprojām tā ir problēma, bet mēs nevaram beigu beigās pārliecināt valdības, ka viņiem ir pienākums atbildēt uz mūsu jautājumiem, jo bez atbildes no Beļģijas valdības nebūs iespējams izlemt, vai šeit ir pārkāptas Eiropas tiesības vai nē. Nav iespējams arī lemt par tālāko rīcību un nav iespējams arī lemt par to, vai Beļģijas Uh, normas saskana ar Eiropas normām vai Eiropas direktīvas ir transponētas Beļģijas likumdošanā. Ļoti, ļoti neskaidra ir šī vide, un mēs nezinām, ko mēs varam darīt. Ko mēs varam darīt ar šo uh, logumrakstu? Turēsim to atvērtu, uzrakstīsim siltu vēstuli Beļģijas valdībai. Varbūt mēs atradīsim, ka valsts sekretārs joprojām ir dzīves un spējīgs atbildēt uz Eiropas komisijas uzdoto jautājumu. Paldies! Vai lūguma rakstiesniedzējs gribētu vēl kaut ko piebilst piedzirdēta? Varbūt jūs varētu atsūtīt vairāk informācijas rakstiskā formā. Jā, liels paldies! Es tikai ļoti ātri gribēju kaut ko pateikt. Brīvprātīgie strādā vienu nedēļu mēnesī regulāri. Eh, tur ir attiecīgi komandās viņi noformēti un katrs strādā vienu nedēļu. Un attiecīgi viss šīs stundas akumulējas līdz tādam līmenim, kā es teicu. Viņiem ir jāspēj ļoti ātri, piecvienošu laikās, eh, nonākt līdz kazarmām. Un lielākā daļā Eiropas, Beļģijas pilsētās nav īpašas kazarmas ugunsdzēsējiem, un tas vēl vairāk apgrūtina darbu. Bet viņiem ir jāpilda pienākums. Eiropā ir noteikts regulējums arī atpūtai, bet šeit tas netiek regulēts tad attiecīgi viņiem ir jābūt uz vietas šiem ugunsdzēsējiem. Viņi nevar doties uz kino ar bērniem vai nodarboties ar ģimenes lietām. Viņi šie brīvprātīgie veic tieši tādu pašu darbu kā profesionāļi. Un otka. Viņi strādā arī kā sniedzot komunālo pakalpojumu. Viņi strādā kaut kur citur pa dienu un tad turpina vakarā darboties kā brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Lūk, tāda situācija. Sanāk, ka viņiem pat neatliek laika, kad gulēt. Mēs uzskatām, ka tas ir šausmīgi. Un attieksme no mūsu valdības puses man nemaz ne, ne, nepārsteidz. Vienmēr, kad mēs kaut ko baicājam, ir klusums. Es ļoti esmu priecīgs, ka šis lūgumraksts paliks atvērts. Es personīgi esmu gatavs sniegt visādu citu informāciju, esmu gatavs precizēt